Well, good morning, everybody. Uh, I think we'll make a start. We've been um, given the honour of the largest uh, committee room in the House today, even though we have a. Kolēģi, pat ja mums ir, ir ļoti ierobežots uh, cilvēku skaits, kas strādā pie dažādiem jautājumiem, un zāle ir atbalsts, es sākšu ar to, ka novēlu jums visiem labu rītu. Un mums. Uh, pēc Strasbūras nākošajās, nākošās nedēļas būs vēl citas sanāksmes, bet tagad pāriesim pie mūsu šīs dienas darba kārtības. Vispirms es gribētu jūsu piekrišanu nelieliem grozījumiem lietu skatīšanas kārtībā, tas ir atkarīgs no referentu pieejamības, un tāpēc jautājumi par apdrošināšanas starpniecību, kas ir pēdējais eh, šodien 11.30. Un enerģijas jautājumi, kur mēs atvērsim jaunu dosiju 10.25 un 10.50 attiecīgi. Vai visi tam piekrīt? Un Tagad īsi paziņojumi no manas puses. Gribētu paziņot mūsu deputātiem, ka pagājušā nedēļā mēs apmeklējām Horvātiju, tikāmies ar Horvātijas valdības vicepriekšsēdētāju, tikāmies ar ministriem, un mums notika plašas, visaptverošas tikšanās ar sociālajiem partneriem un patērētāju organizācijām. Un arī mēs apmeklējām ne tikai galvaspilsētu Zagrebu, bet arī Splitu, kur tikāmies ar pašvaldību pārstāvjiem un uzklausījām viņu skatījumu uz dalību Eiropas Savienībā. Tāpēc varam uzskatīt, ka šis sanāksmes bija ļoti noderīgs. Un paldies kolēģiem, kuri palīdzēja organizēt šīs sanāksmes. Kopumā mēs eh, noturējām maksimumu sanāksmu skaitļu minimāli īsā laikā. Tāpat arī ceļā no Zagrebas uz Splitu un atceļā mēs nevienu nepazaudējām. Un eh, pilnziņums par to mm, būs pieejams vēlāk koordinatoriem. Tālāk ir ir iesniegti protokoli par sēdēm 20. februārī 4. martā. Ja nebūs iebildumi līdz sēdes beigām, tad uzskatīsim tos par apstiprinātiem. Un tagad mēs pārējām pie pirmā punkta, kas ir mūsu darba kārtības ceturtais punkts, bet turpmāk būs ikvienā sēdē pirmais, kas ir pārskats par trilogu sarunu attīstību cik tālu mēs esam tikuši ar pirmā lasījuma vienošanos, un šonedēļ ir divas trilogu sanāksmes, vēl citas notiks nākošajā nedēļā, un visi referenti un ēnu referenti kuri strādā pie šiem jautājumiem, ir aizņemti. Arī mana darba kārtība ir visai piesātināta, bet es domāju, ka mēs virzāmies uz priekšu. Un uh, Vispirms es lūkšu kolēģi Filipu Žuvēnu par koncesijām izteikties, pēc tam Gebhards kundze runās par uh, valsts iepirkumiem, tālāk Bernadeta Verņo par profesionālajām kvalifikācijām un tāpat eh, jautājumi, pie kuriem strādāja Roitovā, tāpat es izteikšos pār muitas kodeksu. Pārāk daudz laika mums nav, bet īsi mēs varēsim uzklausīt referentu sacīto un sāksim ar Živēna kungu. Merci, monsieur. Paldies priekšsādātājiem par sarunām par koncesijām trilogā. Līdz šim tīri tehniskas sarunas notika. Sestā sanāksme ir paredzēta šodien pēcpusdienas beigās. Un arī tehniskās sanāksmēs vairāk punkti tika skatīti. Kopumā no 1. līdz 40. izņemot 11, 15 un 11a, kuri tiks skatīti vēlāk, jo ir uh, kop saskars punkti ar valsts iepirkumiem. Vairāk jautājumu tika piedāvāt padomēji. Vakar notika otrā formālā triloga sanāksme, un mēs vairāk šeit eh, bijām ieķērušies paši savās pozīcijās un mēģinājām aizstāvēt katrs savu nostāju, Taču vakar lietas attīstījās visai veiksmīgi, jo padomi izteica savas dažas piezīmes par vairākiem kompromisiem, kurus mēs bijām piedāvājuši. Kompromisi vēl nav formalizēti, taču ļoti daudzos no tiem tuvāko dienu laikā mūsu rīcībā būs apmierinošs teksts gan padomēji, gan parlamentam. Vairāki konkrēti jautājumi tomēr būtu apspriežami starp ēnu referentiem. Pirms atgriešanās padomē šeit es domāju par ekonomisko risku, par um, definīciju, uh, sliekšņa jautājumu, jo vakar 5 pret 1 miljonu eiro un jautājums par uh, starptautiskajiem nolīgumiem tika skatīts, kā arī koncesijas ilgums, par ko ir jāvienojas ar referentiem pirms tas tiek skatīts padomē. Bet kopumā viss norits visumā veiksmīgi un domāju, ka tuvāko dienu laikā mēs varēsim noslēgt formālus līgumus. Nākošais trilogs ir paredzēts 25. aprīlī un tiks skatīti jautājumi par 8, 17 un 43 pantu. Sākotnēji vajadzēja runāt par 11. ā ļoti politiski svarīgi pantu, jo atcerīsimies, ka mēs saņēmām mandātu vēst sarunas piedaloties komisāram par vienošanās rašanu ūdens jautājumā vairākās valstīs, un domājams, ka tas tiks apspriests 25. aprīlī, pēc tam, kad ir apspriests 11. punkts, jo nevar tos skatīt eh, apgrieztā kārtībā. Tāpat arī daži tehniski jautājumi, 11. pants ir jāapspriež, tāpat kā 15. kopīgā trilogā um, par valsts iepirkumiem. Tātad par darba kārtību šķistu loģiski runāt ar, ar 11. un 15. pantu trilogā par valsts iepirkumiem un 11. a pēc šī kopīgā triloga. Lūk, tas vairāk attiecās uz sakārtojamo darba kārtību ar vienas un otras puses sekretariātu, bet visamā jūs būsiet jau sapratuši, ka lietas norit kopumā veiksmīgi. Uh, Paldies! Varu piekrist tam ka tas ir apsveicam, turpina priekšsēdētājs, un arī mēs uzklausījām vairākus kopīgus um, punktus uh, ar otru skatāmo jautājumu, bet tagad mēs uzklausīsim Gebhardas kundzi. Jā, Fozi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es runāšu franču valodā jo Tarabela kungs man iedeva savas piezīmes franču valodu, un tad tas ir vienkāršāk. Tārabēlas kungs piekrīt Žuvēna kungam attiecībā uz 11. un 15. panktu kopīgā sanāksmē, jo vajadzētu veidot kopīgu pieejamiem dosie, kas ir ļoti tuvi Un tagad, runājot par trilogu par valsts iepirkumiem, 26. martā notika pēdējais trilogs, un e, darba kārtībā mēs skatījāmies, skatījām piektu un otro uh, punktu par obligātajiem sociālajiem kritērijiem un par kolektīvajiem vienošanām nebija padziļinātas diskusijas, bet tikai viedokļa apmaiņa ar padomu komisiju. Vairāk detaļās mēs skatījām punktus par Player Explain sadaļu, eh, kas ir iecerēta, lai varētu nodrošināt plašāku piekļuvi eh, mazāk, maziem vidiem uzņēmumiem. Par 56.3 eh, punktu attiecībā uz MVU finanšu kapacitātēm. Parlaments piedāvāja samazināt skaitli no trim reizēm līdz divām reizēm, e, pievienojot padomis priekšlikumu, kurš izklausās saprātīgs, lai ņemtu vērā uzņēmumu finanšu stabilitāti. Un neraugoties uz parlamenta iebildēm, e, padome likās visai stingri. Iet, e, turamies pie šīm pozīcijām. Tāpat arī komisija pieņēma šo principu, kamēr padomi ir visai skeptiska. 54.2. punktā par attiecībām apvērst atlases etapus parlaments pauda atvērtību ar nosacījumu, ka tiek paredzēts stingri noteikumi, lai varētu nodrošināt izslēgšanas kritēriju piemērošanu, kā arī vienotu transponēšanu visās valstīs. Par eh, zemiem piedāvājumiem 69. pants parlamentam ir komisijas atbalsts pret padomi, lai varētu pieprasīt motivāciju Ja e, padome ir iztukšojusi pantu no tā satura, parlaments ir pārliecināts par nepieciešamību cīnīties pret vides, sociālo dempingu un e, nelikumīgu konkurenci, piemērojot un rodot pareizos instrumentus. Par 55.1. E, pantu ir vienošanās par nelielu formulēju maiņu, tomēr ir paliek zināmas atkāpes attiecībā uz vispārīgās intereses normām, jo tās ir neskaidras un nav caurskatāmas. Visi referenti pauda gatavību pieļaut izņēmumus izslēgšanas kritērijiem tikai tād, ja formulējums attiec uz konkrētiem gadījumiem, kā piemēram veselības aizsardzība. 66. pants kā vienīgais kritērijs eh, tirgus pabeigšanai E, nav pabeigts skatīt, pie tā jāstrādā. 67. pants par dzīves ciklu izmaksām ir jāpārskata, bet ņemot vērā to, ka padomas teksts varētu būt labs pamats sākumam, parlaments varētu šeit tuvināties, taču iekļaujot e, tekstā papildus jautājumus. Lūk, tas ir piezīmes, ko man atstāja kolēģis Marks Tarabēla, lai es jūs informētu par darbu virzību šajā jomā. Un, manuprāt, viss norit kopumā veiksmīgi, un kā jau sacīju sākumā, atkārtoju, Marks Tarabella piekrīt organizēt kopīgas diskusijas 11. un 15. punktā par koncesijām. Parlaments jau no paša sākuma ir norādījis, ka tā ir kopīga pakete un nevajadzētu to sadalīt divās, lai pastāvētu tekstu konsekvenci, kas ir ļoti būtiski šeit. Paldies! Good. Uh, thank you very much. Labi. Paldies jums! Starp citu jautājumus uzklausīsim pēc tam, pēc tam, kad būsim uzklausījuši paziņojumus par visiem ziņojumiem. Tad mums, jums būs iespēja uzdot jautājumus. Uh, kolēģis uh, Ven... Venjo uh, nav klāt. Es gan gribēju dot viņam vārdu, bet, nu, teikšu, ka šķiet 24. aprīlī paredzēts nākamais trilogs. Katrā gadījumā, nu, kad 20. martā bija pirmais trilogs, un ar visiem šiem dosiem ir ļoti daudz tehniskā darba, kas jāpaveic. Šobrīd cilvēki to droši vien nemaz neapzinās, cik daudz tehnisko detaļu mums ir jāizskata, ņemot vērā īpaši pielāgojumus, jo padome groza tekstu, mums tas ir jāizskata, jāapstiprina, un tas prasa laiku un resursus. Ejot tālāk. Par jaunu likumdošanas pakotni un uh, pielāgošanās pakotni, Kolēģis ieradīsies pulksten desmitos, un tad mums būs jāapstiprina uh, pakotne pēc saskaņošanas ar padomi, un viņa par to arī pastāstīs, kā tad izskatās pakotne, cik tā ir līdzsvarota, kas tika veikts līdz šim par um, ārodniecību mums uh, ir panākts uh, diezgan nozīmīgs progress pie šī dosie, diezgan daudz grozījumu ir izskatīts, un es uh, esmu diezgan droši, ka māja beigās mums būs iespēja vienoties ar padomi. Tas būs ļoti labi. Un tiks ņemti vērā arī parlamenta iesniegtie grozījumi. Ļoti labi, ka tas tā ir, ka padome ieklausās parlamenta priekšlikumos. Daudz eh, tika runāts ar atsevišķu profesiju pārstāvjiem. Ļoti labi, ka mums ir tik pozitīvi rezultāti. Par muitas kodeksu savukārt es tikos ar Gripa kundzi Viņa šodien nevarēja ierasties, bet viņa lika man jums pastāstīt par sasniegto. Trilogts notika otrdien no rīta. Pie šī dosjē arī bija daudz tehniskā darba. Tas rez tagad rezultātus formāli apstiprina. Arī politisks progress pie šī dosjē ir konstatēts bet joprojām mēģinām panākt kompromisus eh, padomē pie atsevišķiem grozījumiem, bet galu galā mums jāvienojas par visiem grozījumiem un eh, cerams, ka 23. aprīlī trilogu ietvaros mums eh, izdosies vienoties. Mēs ļoti daudz esam strādājuši pie īstenotiem, īstenošanas un delģētiem aktiem. Kolēģi, ja Vācijas frakcija, ja Vācijas frakcija kaut kas jāpārunā savā starpā, tad dariet to lūdzu ārpus zāles, jo komiteja sanāksme sākusies. Katrā gadījumā mēs runājam par vairāk kā simts īstenošanas un delģētiem aktiem. Un tagad tas viss ir jāintegrē direktīvas tekstā, pamattekstā, Mēs šos aktus nedeleģēsim. Un šķiet, ka mēs šeit esam tuvu vienošanai. Turklāt um, mēs esam tuvu tam, lai vienotos par preču izcelsmi un piemērošanas datumu. Tad, ko Lagrips kundze vēl man teica, Iespējams, mums neizdosies vienoties līdz jūlijam, bet eh, tas nenozīmē, ka mums būs eh, pārāvums starp šī brīža likumdošanu un nākamo jauno likumdošanu. Komisija vakar grozīja piemērošanas datumu modernizētajam muitas kodeksam, un tagad mums šis pārāvums tika novērsts. Tā kā uh, viss turpinās darboties. Mans priekšlikums tagad ir tāds, ka Lagrips kundze pāraudzīs eh, šo papildu likumdošanas um, priekšlikumu, un 2. maijā mums būs uh, jāpieņem rekomendācija par šo priekšlikumu. Kolēģi, kas par to atbildīgi, saņems arī teksta kopijas pēpastu. Šķiet, ka tā ir viena lapuse Un tā turpināsim trilogu ar mērķi pieņemt visu pakotni. Tik tālu Lagrips kundze lika man jums izstāstīt, un um, tas arī būtu viss par ziņojumiem. Ja jums ir jautājumi par to, ko tikko izstāstīju. Okay, well, thank you very much, and thank you to all the rapporteurs and all our team working on that. Um, so now we can move on to um, our. Un iesim tālāk pie pirmā punkta pēc būtības par Vānovas kundzes uh, uh atzinums par sieviešu tiesībām juridisku lietu komitejai. Tas bija arī bija šis priekšlikums. Tātad par Vānovas kundze, Lagrips kundze, šeit, es šeit neredzu, kāds no EPP pārstāves Lagrips kundze, Het kundze. Par Vānovas kundze es esmu droši vien vienīgais Anna referents, kas šobrīd ir klāt, bet jums ir iespēja izteikties sākumā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis ir ziņojums kas tiešām ir uh, kopīgais ziņojums FEM un Jūri komiteja. Ir vairākas komitejas, kas gatavo atzinumus. Un es ceru, ka mūsu atzinums no iekšēja tirgus, no vienotā tirgus skatu punkta būs nozīmīgs. Mēs uh, vēlamies uh, vienlīdzību dzimumlietās. Uh, um, arī vienotajā tirgu. Šobrīd um, 15,8% uh, posteņu aizņem sievietes attiecīgās jomās, un mums šis uh, īpatsvars ir jāpalielina. Eirostat dati rāda, ka sievietes kontrolē 70% no visiem patērētāju lēmumiem. Tas nozīmē, ja mēs palielināsim šo īpatsvaru, tas uh, palīdzēs kontrolēt šos um, patērētāju lēmumus. Tas man šķiet uh, nozīmē, ka mūsu komiteja ir kompetenta, lai iesniegtu grozījumus. Es esmu sagatavojis vairākus grozējumus, visu pirms eh, par to, ka sievietes var ietekmēt patērētāju lēmumus. Turklāt šķiet, ka kompāniju finansiālis stāvoklis um, uzlabojas, ja vairāk sieviešu ir vadībā. Un eh, To var arī attiecīgi pierādīt ar skaitļiem un izmantot um, piemērus, kas mums ir kā paraugu prakses. Turklāt mēs varētu paredzēt uh, harmonizētu likumdošanu visā Eiropā, kas ir svarīgi, jo kompānijām pārobežu kontekstā ir nepieciešama stabila likumdošana, lai optimāli darbotos. Citādi uh, iekšējais tirgus var ciest. Un uh, nākamais grozījums ņemot vērā iedzīvotāju novecošanu un uh, vecuma struktūru. Mums ir jāizmanto nepieciešamie, tas ir mums jāizmanto tie cilvēku resursi, kas uh, mums ir optimālā veidā un es aicinu resursu izmantošanā iestrādāt dzimumu vienlīdzības aspektu un padarīt dzimumu vienlīdzību par uh, cilvēku resursu politikas um, neatņēmumu sastāvdaļu. Tas atbilst arī pamatiesību hartas 23. pantam un uh, attiecīgiem pantiem Eiropas Savienības darbības līgumā. Mums ir jāiesniedz grozījumu. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir līdz nākamajam. Paldies! Nākošais runātājs Filips Žuvens. Paldies priekšsēdētāji kolēģi Konstants Ligripa, kas ir referents no Tautas partijas puses, lūdza darīt zinām savu vēstījumu. Pirmkārt, paldies referentam par sagatavoto ziņojumu un sieviešu dalība lēmumu pieņemšanas līmenī ir nozīmīga. Legripas kundze atbalsta kopīgo pieeju, ko piedāvā referente attiecībā uz atbalstu komisijas direktīvai. Tāpat arī iepriekšējā viedokļa apmaiņā jau viņi darīja zinām, ka ir pienācis laiks pieņemt likumu šajā sakarā, jo pašregulācija ir sevi izsvēlusi. Un kā referenti no tautas partijas, viņi lūdz man informēt, ka viņi atbalstīs Parvanovs kundzes piedāvātos grozījumus konkrēt 2, 3, 5, 9, tomēr eh, daži jautājumi paliek Šķiet, ka daži grozījumi, kas attiec uz direktīvas pantiem, juridiski ir neskaidri. Vai varētu sagrozīt lieliskus nodomus. Konkrēti tas būtu 7. 8. pants, kas ir precizējumi. Tāpat Regripas kundze grib atgādināt, ka nu jau dažus gadus vairāk nekā 60% augstākās izglītības diplomandu ir sieviešu dzimuma un nav vajadzīgs lieku reizi pierādīt plaisu starp vīriešu un sievietu skaitu administrācijas padomēs. Dažus gadus pēc studiju pabeigšanas tas ir ārkārtīgi liels, un šī, tā ir liela, un šī plaisa ir jāsamazina. Tāpat Eh, Legripas kundze uzskata, ka pirmajā panktā norādītais mērķis var tikt sasniegts tikai respektējot dalību valstu kultūras un tiesības ekonomikas jomā, tā skaitā uzņēmuma pārvaldībā. Tāpat arī administratoru atlases kritērija, kas ir 4. pantā, lai precizētu, ka šiem kritērijiem ir jābūt taisnīgiem starp abiem dzimumiem. Tāpat tiek uzdots jautājums, kas komisijas prāts ir adekvāts etaps šādai atlasēji, un nenoraida iespēju nevis definēt eh, kontūrus, bet gan meklēt uh, līdzsvaru ar sabiedrības tiesībām. Tālāk sastais eh, punkts, kas svītro komisijas piedāvāto izņēmumu uzņēmumus, kuri mazāk nekā 10% vismazāk pārstāvēta dzimuma, kas būtu eh, visbiežāk sievietes, kas būtu tomēr apspriežams vairākās politiskās grupās. Noslēgumā Legribs kundze uzskata, ka nākošās nedēļas diskusijas ar referentiem un referenti būs eh, auglīgi un rezultāts veiksmīgs. Paldies! Paldies! Gebhārds kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man jāatvaino, jāatvainojas mans kolēģis Hauens vietā, jo viņa, diemžēl, nebija iespējams šeit piedalīties, viņai jābūt pie savas ģimenes, un viņa lūdza man šodien pārstāvēt viņu šajā sanāksmē. Gribētu darīt dažas svarīgas lietas. Vieža Vankungs jau skaidri pateica, mūsdienās eh, mums ir ļoti kvalificēta sieviešu paudze, eh, tāda, kāda mums vēl nav bijusi nekad, un šīm sievietēm ir ne tikai eh, pavisam ierobežot piekļuve vadošām pozīcijām uzņēmumos. Tas ir raksturīgi mūsu sabiedrībai. Daudz, kas vēl ir jāpaveic. Mēs nevaram atstāt lietas tādas, kādas tā pašlaik ir. Un otrā lieta, ko gribēju teikt, mēs varam konstatēt, ka lielajos uzņēmumos, bet arī citos uzņēmumos acīm redzot, situācija ir tāda, ka pastāv tāds kā stikla e, jumts sievietēm. Un tas saistīts ar to, ka pastāv ļoti cieši tīkli, tīklu sistēmas, kas pastāv vīriešu starpā, un tāpēc sievietēm netiek atstāta mazākā iespēja virzīties uz priekšu. Tāpēc mēs tiešām no sirds apsveicam komisijas, Eiropas komisijas priekšlikumu. Un Pārvanovas ziņojums, mūsuprāt, tiešām ir ļoti pozitīvs. Referente tīpaši uzsver atšķirības noteikumos dalībvalstīs, kas attiecās uz dzimumu līdztiesību un vienlīdzību. Un Parvanovs kundze uzsver, ka tas aizskavē iekšējā tirgus labu darbību, un tas skavē arī uzņēmumu piekļuvi uh, iekšējiem tirgum. Tas ir pareizi, un tomēr mūsu referenta uzskata, ka, protams, vajadzētu nodrošināt to, lai tiek radīti kopēji noteikumi, bet jāparedz arī dalību valstīs elastība, lai varētu pieņemt adekvātus risinājumus, kuri atbilst tradīcijām un sistēmām, kuras pastāv dalībvalstīs. Runājot par aptvērumu. Parvanovas kundze sastajā grozījumā vēlas izņemt ārā kādu izņēmumu, kas saistīts ar to, ka uzņēmumos, kuros e, šī šis mazāk pārstāvētais dzīmums e, ir mazākā 10%, ka šis jautājums vēl būtu ļoti pamatīgi diskutējams. Jāpadomā par to, kādas varētu būt sekas, un jāapsver arī visi par un pret. Runājot par devīto grozījumu, tad šeit Heitkundze saskata problēmas, un es viņai piekrītu ar šo grozījumu, jo šīs uzņēmumu relatīvētās konsekvences uh, ir saistīts ar gadījumiem, ka tie nepieturas pie noteikumiem. Varbūt mēs šim grozījumam pilnībā nevaram piekrist, mums vajadzētu par to vēl diskutēt. Un noslēgumā pastāv vēl trīs punkti, kas Haitas kundzei mūsu frakcijai ir ļoti būtiski. Ir tādi. Mums pirmkārt jānodrošina tas, lai būtu atvērti caurskatāmi noteikumi personāla uh, rekrutēšanai. Arī uzraudzības eh, padomnieku eh, jomā pašlaik vēl nav atbilstoši konkursi. Tātad procesam jābūt ļoti caurskatāmam, kā var iegūt kādu darba vietu. Nu, sievietēm jādod pietiekams iespējas. Runāju tālāk par aptvērumu direktīvai, tad mums tiešām vajadzētu padomāt par to, vai mēs gribam palikt tikai pie lielajiem biržā kotētajiem uzņēmumiem, ja mēs gribam aptvērumu paplašināt uz visiem uzņēmumiem. Pastāv risks, ka citādi biržā kotētie uzņēmumi teiks, ka uh, ir gadiem, kad šos noteikums nevar izmantot. Uh, Un katrā ziņā tā ir tēma, par kuru vēl būtu jāspriež. Un pēdējā lieta attiecās uz sankcijām. Hetskundze mūsu frakcija uzskata, ka būtu labi paredzēt stingrākas sankcijas, striktāks, tāpēc, lai uzņēmumi tiešām būtu vairāk motivēti respektēt tos noteikumus, kurus mēs pieņemam Eiropas līmenim. Un es domāju, ka viņai tiešām ir taisnība sakot, ka tur, kur ir pārāk uh, mīkstas sankcijas, tur neviens īsti par, kons, par sekām nedomā. Nu, tās būtu piezīmes, kuras man nodeva mani kolēģi. Paldies. Thank you very much. Uh... Paldies. Daži vārdi no manas puses. Rūles sekundze bija jādodas atpakaļ uz Vāciju, uz zaļiem nav neviena šodien. Manas bažas šajā priekšlikumā ir tādas, um, ka es neesmu pārliecināts, vai jautājums tiek skatīts pēc būtības un pārvanos kundze ar daudziem grozījumiem mudinot sievietes ieņemt atbildīgus posteņus. uzņēmumos, ir tīpaši privātajos. Es domāju, ka valsts eh, jomā, vismaz man pieredze ir tāda, ka, ir, ka valsts jomā ir daudz vairāk sieviešu amatos, vai tā būtu veselības aprūpe vai, vai izglītība, bet eh, privātos uzņēmumos mēs tik daudz neredzam šādu iesaistīšanos, un man šķiet, ka eh, tā ir tieši problēma, kuru mēs gribam risināt un skatīt šo kultūras jautājumu un tradīciju jautājumu, jo mums ir jāizmanto cilvēku talanti sabiedrībā maksimāli. Un manas bažas šajā sakarā ir tādas, ka šis ir visai selektīvs pasākums, kas ir koncentrējies uz vienu aspektu un attiecas tikai uz neizpild direktoriem kotētās kompānijās. Un tas eh, nemudina sievietes ieņemt eh, vadošos amatus eh, lielās organizācijās. Ja jums, eh, jums ir padomi, jūs varat uz to izdarīt spiedienu, bet ir citi veidi, eh, kā ietekmēt situāciju. Un es domāju, ka ļoti daudzas eh, publiskās kompānijas valsts uzņēmumi jau strādā šajā virzienā, un esmu nobažījies par to, ka un arī Gebhārdas skundze, manuprāt, pieminēja to, ka vienkārši piemērojot šīs prasības, nenozīmē, ka organizācija mainīs savu kultūru. Lai gan tieši tas ir tas, kas mums vajadzīgs, un pastāv bāžas, kā var koncentrēties vienkārši uz juridisko prasību piemērošanu un eh, sankciju E, novēršanu, bet mums ir jādomā plašāk. Un, manuprāt, mana grupa nevarēs atbalstīt juridisku tikai risinājumu. Mums vajadzētu mēģināt skatīt esošo problēmu. Mēs visi piekrītam, ka tāda pastāv, bet neesam piedāvājuši pareizos risinājumus. Konkrēti es gribētu piedāvāt stiprināt astoto pantu, kurš dod iespēju dalību valstīm, kas jau ir veikušas pasākumus līdzsvarētai pārstāvībai, pārtraukt šo prasību piemērošanu. Tas ir svarīgi daudzas valstis, taiskaitā manējā, eh, panāk ļoti daudz šajā sakarā, un, manuprāt, var rīkoties vēl efektīvāk nekā tad, ja, ja mēs ievērojam paneiropas likumdošanu, kas ir sarežģīta ar sodiem, ar, ar um, uh, dažādiem citiem represīviem pasākumiem, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam mudināt kompānijas attīstīties, apmācīt un kā sievietes mudināt kāpt pa karjeras skāpnēm. Es vēlētos redzēt tieši vairāk izpildu direktoru, jo tādā veidā varēs labāk mainīt uzņēmumu iekšējo kultūru. Un varbūt mēs varētu panākt vairāk šajā sakarā. Un tagad ir Stīleres kundze runātājs sarakstā, un Kreutzmanas kundze, Stailers kundze, lūdzu. Thank you. Um, paldies, priekšsēdētā kungs. Un paldies Paronovas kundzei par ziņojumu. Domājot par uh, statistiku uh, un to, ka ap 15% vadošo amatu aizņem sievietes, jāsaka, tas noteikti turpināsies ļoti ilgu laiku, kamēr mums uh, būs 100%, teiksim, 100% mērķis sasniegts. Bet uh, vai mēs uh, vēlamies tik lēnu attīstības tempu? Vakar Londona, Londonā eksperti apkopoja situāciju Lielbritānijā šajā jomā, un šķiet, ka pirmajā pusgadā uh, tika novērots palielinājums par 44%, otrajā pusgadā savukārt tikai par 26%. Šķiet, ka pēc pirmā pusgada cilvēki bija ļoti apmierināti ar rezultātu un atslabinājās no otrajā pusgadā, nemaz tik aktīvi nedarbojās. Līdz ar to uh, uzņēmumi arī izrādīja zināmu pretestību lai ieviestu šos grozījumus, jāmaina arī uzņēmumu kultūra, lai to panāktu un kopumā Lielbritānijā uzņēmumos sievietes vadošies amatos ir pārstāvētas tikai par 17%, tikai 17% apjomā, kaut arī valdības mērķis ir 25%. Padomājiet, Mēs runājam galu galā par 50% no visiem iedzīvotājiem valstī, un šis īpatsvars eh, ir tiešām par maz pārstāvēts uzņēmumos. Iepaši ņemot vērā kolēģi teica, ka par 70% patērētāju lēmumu ir atbildīgas sievietes. Tā kā mums eh, kaut kas jāmaina. Un ātri. Man nešķiet, ka fakultatīvie pasākumi darbojas labi. Es atbalstu kvotas uzņēmumu padomēs. Es zinu, ka tas nav populārs pasākums, bet tikai šādi mēs eh, pārredzamā nākotnē, kamēr es vēl nebūšu simts gadus veca, varēsim panākt eh, taustāmus rezultātus. Uh, Jā, te jārunā arī par ģimenes dzīvi, par eh, bērnu aprūpi, par eh, darba, par apstākļiem darba vietā, par eh, karjeras apvienošanu ģimeni, par atbalstu sievietēm. Nu, katrā gadījumā ir skaidrs, ka nepieciešams rīkoties un noteikti jādiskutē par to, kā to darīt. Priekšsēdētā kungs, jā, es piekrītu kā mums ir jādiskutē. Es arī izteicos par šo instrumentu ļoti atzinīgi. Un, Kreutzmann kungs, paldies! Es gribēju izteikties par Gepārktas kundzes teikto. Mums uh, tomēr jāizšķir uh, uzņēmumu situācija uzņēmumu padomē un uzraudzības padomē. Uh, Jo, ja jau mēs eh, ieviesīsim kvotas, tad eh, būtu vienkārši diferencēt šeit situāciju. Gebhartas kundze teica, ka mums ir jāievēro eh, šīs koplemšanas kompetences, bet mums vienkārši nepalīdzēs kvotas uzraudzības padomē. Un ir tīpaši uzņēmumu padomu, vadības padomē. Ja vadības padomē uzņēmumā, uh, kas uh, darbojas ķīmijas jomā, būs tikai ķīmiķi, tad eh, jāsameklē sievietes, kas ir kompetentas tieši šajā jomā. Un eh, ņemot vērā, ka gadu desmitiem ilgi šajā uzņēmumā nekad nav bijis nevienas sievietes, tad uh, pretestība šajā ķīmijas uzņēmumā tiks izteikta sākot no zemākiem amatiem un būs ļoti grūti pārliecināt cilvēkus, ka, ka, ka, ka sievietes eh, uzņēmumā padomē būtu nepieciešamas, jo nu, tiešām vienmēr bijis tā, ka sievietes dzemdē bērnus un līdz ar to viņām ir mazāk laika, lai pievērstos eh, karjerai. Līdz ar to Mūsu politiskie mērķi ir jāpielāgo realitātei. Un uzņēmumiem jādod laiks, lai to panāktu. Un tas nav saistīts ar tīkliem vai sadarbību vīriešu starpā. Tie ir cits aspekts. Vispār, ja kāds tiek eh, izvirzīts uh, eh, Uh, vadošajam amatam jāizskata trīs priekšlikumi. Tātad, ja tur jābūt sievietei, tad jāierosina trīs sievietes. Un, savukārt, um, ņemot vērā praktisko situāciju, jūs zināt, sanāksmes uzņēmumu padomēs notiek arī vakarā, turpinās ilgi, Sievietei iespējams jārūpējas par bērnu, un viņai tas jādara pašai, nav neviena cita, kas to darīs viņas vietā. Līdz ar to uzņēmumam pašam jāparūpējas, lai sievietei būtu iespēja organizēt šo aprūpi. Un, lai piedāvātu alternatīvu, nepieciešams laiks, jo šis ir not, tas nozīmē izmaiņas arī kultūrā, pārdumos, jo līdz šim vienmēr sievietēm ir bijis šis um, nu, pēdiņās trūkums, un mēs to nevēlamies, bet, lai to mainītu, nepieciešams laiks. Paldies, Kreutzmann kungs! Tagad vēl divi kolēģi izteiksies. Ja nē, tad uh, tā arī darīsim. Paldies, priekšsēdētāji! Viss tas, kas izskanēja par šo tēmu, tas nav pretrunā to, ko teica Kreutzmann kungs. Mums vienkārši vajadzētu domāt realistiski. Ja mēs pieprasīsim, lai vadības padomē un uzraudzības padomē būtu noteikta sieviešu kvota, tāda rīcība nemainīs kultūru. Mums jādomā tālāk uz priekšu. Bet cik ilgi mēs varam gaidīt? 10, 15, 20 gadus mēs jau tik ilgu laiku diskutējam par sievietēm vadošajos amatos, bet uh, kāds ir rezultāts? Rezultāts ir tāds, ka mums ir dažas sievietes vadošajos pamatos, mums ir uh, Uh, daudz vairāk sieviešu ar tehnisko izglītību, ar, uh, teiksim, izglītību eksaktajās zinātnēs, bet um, ļoti augstu, ļoti augstus postiņus šīs sievietes tomēr uh, neieņem. Un uh, mums jāizanalizē, kāpēc tas tā notiek. Vai iemesls tiešām tikai bērni, vai ir citi faktori. Uh, un kas mums jādara, lai to mainītu. Jo ja mēs nemainīsim šeit mentalitāti, ja mēs iesim un uzspiedīsim kvotas, tas mums nepalīdzēs ilgtermiņā. Mums ir nepieciešams arī paredzēt uh, veicināšanas pasākumus, uh, stimulus sievietēm. Tas, ko teica kolēģis, uh, elastīgāki darba laiki, iespējas bērnu aprūpei, un ja tas nenotiks, tad ilgtermiņā mums arī nesanāks panākt pozitīvas izmaiņas. Kā jārūpēs par to, lai mainītu uzņēmumu kultūru visaptveroši. Mrs. Irigoyen Pēres. Nākošais runātais ir Goģina Pēresa. Paldies! Īsas pārdomas, ņemot vērā uzklausītos runātājus un atbalstot kolēģus Katrīnas Stailers argumentus. Protams, es saprotu, ka visi kolēģi, kas esam šeit, esam mūsu laika cilvēki. Un gribētu citēt Spānijas eh, filozofu Ortigu Gasē, kurš sacīja, ka eh, cilvēks, kurš neņem vērā sava laika prasības, dzīvo zem savas m, mm, dzīves eh, līmeņa. Mums ir jādara tas, ko mēs e, no mums prasa, un jāņem vērā tas, ka šobrīd e, sievieši ir vairāk nekā 50% sabiedrībā, un mēs esam nepietiekami pārstāvētas padomēs un atbildīgos posteņos. Ir tiesa, ka sievietēm ir atsevišķas eh, grūtības, kuras um, kuras mēs nebūtu nevēlamies, bet sievietes m, ir spējīgas veikt vairākas lietas vienlaicīgi, un mēs esam kvalificētas, mēs esam apdē, apdāvinātas, un tāpat jāņem vērā, ka tad, kad nav virzības uz priekšu, notiek virzība atpakaļ, un kā jau sacīja priekšsēdētājs Hārbords 8. pantā, eh, runājot par savām prasībām, ir jāiet vēl tālāk. Ir jāmaina eh, kultūras modelis, lai eh, sieviete varētu izmantot pilnībā tos visus līdzekļus, ko viņai dod tās izglītība un kapacitātes. Paldies! Mums ir bijušas turpin priekšsēdētājs līdz šim brīdim notikušas ļoti dzīves debatas, un tagad vai ir komisija eh, klāt šodien? Vai kāds vēlas izteikties no komisijas? Lūdzu, vai jūs varat sādīties priekšā? Esmu Mihals Gondeks, esmu justīcijas dēgā pārstāvis. Mums nav būtisks komentāru par grozījumiem. Es gribētu ģenerāldirekcijas vārdā pateikties referentei par paveikto darbu un par šī temata skatīšanu. Komisija gribētu nosūtīt spēcīgu vēstījumu dalībvalstīm par parlamentu viedokli, un mēs apsveicam darbu pie šī temata, kas ir paveikts līdz šim. Paldies! Pārvanovs kundze, vai jūs gribētu izdarīt kopsavilkumu un apstiprināt arī termiņus, kas ir paredzēti? Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kuri izteicās. Es pilnībā piekrītu, ka nebūtu viegli mainīt eh, organizatorisko vai uzņēmumu kultūru, bet katrā ziņā dati apliecina, ka pēdējo gadsimtu laikā tas nav noticis dabiski, un tāpēc ir pienācis varbūt laiks regulēt, un mēs esam lepni par to, ka esam vadošais spēks pasaulē cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības ziņā. Es neredzu nekādus šķēršļus, lai regulētu sieviešu eh, pozīcijas lēmumu pieņemšanas eh, ziņā ne tikai uzņēmumu padomēs, bet arī kāpēc gan ne politiskajā dzīvē. Bet, lai neieslīgtu filozofiskās debatēs, es gribētu darīt visu, lai rastu kopīgu nostāju komitejas interesēs, imko pozīcijām, un esam pārliecināti, ka mēs varēsim sagatavot kompromisa grozījumus. Gribu paskaidrot sastā grozījuma sakarā par nepārstāvēto, nepietiekam pārstāvēto dzimumu, ja ir mazāk nekā 10% darba spēku uzņēmumā, es nedomāju, ka neizpild padomēji tas būtu tik būtiski, kāds ir darba spēka sastāvs, jo ļoti bieži ir pierādījies, ka ne tikai dzimums, bet arī kvalifikācija ir nepieciešama darba uzņēmuma, darba, lai uzņēmums darbotos. Un tāpēc mums ir jāpaturprātā arī tas, ka, ka ir uzņēmumi, kuros sievietes ir maz pārstāvētas eh, darba spēkā. Tāpēc, ka Eh, ir mazāk iespēja strādāt šajā jomā, piemēram, atjaunīgajās enerģijās vai banku nozarē. Tad vēlreiz gribu atgādināt termiņus. Mēs uh, mums ir jāvienojās par termiņiem, kas der visiem. Tā ir nākošā trešdiena grozījumiem e, pusdienas laikā, tas ir 17. aprīlis, un 29. maijā mēs varētu to skatīt e, komitejā 3 un 30. E, maijā balsot. Good. Well, thank you. Labi, turpina priekšsēdētājs Pārvanovs, un paldies par paveikto darbu, un mēs esam ļoti laicīgi šo punktu izskatīšanu varam pāriet pie mūsu abiem balsojumiem šodien. Vispirms, tas ir atzinums par uh, tiesas pieejamības uzlabošanu juridiskai palīdzībai civilietās un komerclietās pārobežu strīdu gadījumā un došu vārdu atzinumu sagatavotājam, ja viņš vēlas izteikties. Maierkungs, vai vēlties eh, teikt eh, pāris vārdus balsojuma sakarā? Jā, dankušen. Nu- Jā, liels paldies, pavisam īsi. Kamēr tiek izdalītas bal izdalīt balsošanas sāraksti, um, šī ir svarīga tēma. Mēs visi ļoti gribam, lai pārobežu strīdu gadījumos cilvēkiem tiek dota iespēja, pat tad, ja viņiem nav naudas līdzekļu, lai viņi var um, aizstāvēt savas tiesības. Jūs redzat, ka mēs esam slēguši vairākus kompromisus, tie nebija sevišķi grūti. Un mums ir arī pāris mutiskie grozījumi, kur arī būtībā nav sevišķi strīdīgi. Ir ja tīpaši, kad uzklausījām citu grupa teikto, tā ka mēs droši vien varēsim mierīgi nobalsot mūsu līdzpilsoņu labā. Paldies! Right, okay. Labi. Kāds no ēnām vēlas komentēt, ja nē, tad uh, sāksim balsot. Es sākšu ar pirmo grozījumu. Jauns, uh, jauna rindkopa par Lūdzu par pret atturas pieņemts. Referenta otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums Peres eh, kundzes grozījums par pret. Vai eh, visiem ir balsošanas kartes, eh, tad pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par trešo grozījumu. Tātad beidzam balsot. Ir pieņemts 13 par un 7 pret. Pirmais kompromiss priekšlikums par pret atturas pieņemts. Tad mums ir dalītais balsojums par septīto grozījumu, Pēres kundzes eh, grozījums. Pirmā daļa par pret pieņemts. Otrā daļa par pret. Es domāju, ka šo te mēs pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Žvēna kungs, jūs nobalsojāt? Ā, tad uh, tad tas tiek noraidīts, ja Žvenkungs ir pret, jo mums bija 12 un 12 sadalījums. Astotais grozījums par pret ir pieņemts. Līdz ar to astotais atkrīt, devītais referenta grozījums par pret pieņemts, kompromisu grozījums divi par pret pieņemts. 12 tagad Rošfora kungs par, pret, pieņemts. Rošfora kunga 13. grozījums par, pret, pieņemts. 14. ar mutisko grozījumu par, pret, pieņemts. 15. Rošfora kunga par, pret, pieņemts. Kompromisa grozījums 3 par, pret pret pieņemts. Septiņpadsmitais grozījums. Šeit uh, mums ir dalītais balsojums, Alda to pieprasīja. Ja pareizi sapratum, tad. Uh, Acīm redzot, tā arī ir 17. grozījuma pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret pieņemts. 18 ir Gonperes kundzes grozījums. Mums tagad ir vairāk cilvēku. Sāksim balsot elektroniski, sākam balsot par 18. grozījumu. Arī Pitekānas kundze tagad ir šeit. Beidzam balsot. Noraidīts. 12 bija par un 16 pret. 19. grozījums, referenta grozījums par, pret pieņemts. 20. grozījums, ir gan peres kundzes grozījums. Sāksim balsot elektroniski, es uzskatu. Beidzam balsot tagad. Norādīts 11 pār 17 pret. 21. grozījums par pret. Pieņemts. Un tagad balsojam par eh, atzinumu projektu kopumā. Elektroniski sākam balsot. Tagad beidzam balsot. Un uh, ir pieņemts šis atzinuma projekts 27 balsīm par un nevienu balsi pret. Apsveicu. Majera kungs. Tagad. Ejam tālāk. Tie nāk kamā saraksta, kur nobalsosim par samierināšanās procedūras iznākumu, bet došu vārdu Roitovas kundzei, kas izskaidros nedaudz šo kompromisu un pastāstīs arī par situāciju trialogā attiecībā uz jaunu likumdošanas pakotni. Lūdzu. Kolēģi, minam rīt, ka se jedná o... Paldies. Jā, tas bija trilogs par deviņu regulu pakotni. Tās skar Eiropas Savienības likumdošanas e, aspektus, sarunas par kurām turpinājās e, jau kopš novembra, un šī šis konkrētais uh, likumdošanas aspekts tika izņemts no pakotnes, jo rezultāti bija jāpublisko vēstnesī līdz noteiktam datumam, un citādi vairs nebūtu likumdošanas gaisa spilvanu ražošanai automobiļiem. Un tagad um, šķiet panāks labs kompromiss ražotājiem būs iespējas saražot labākus produktus un tos arī daudz ātrāk uh, nogādāt tirgu. Patērētājiem arī būs labāka piekļuve un uh, pārraudzītājiem būs vairāk pilnvaru, lai atsauktu sliktas kvalitātes ražojumus no tirgus. Tāpat laikā uzņēmumiem būs daudz labāka juridiska noteiktība, varēs eh, ātri izsekot eh, brāķētus produktus, eh, būs skaidrāki administratīvi noteikumi un informācija tiks prezentēta patērētājiem pārskatāmākā veidā. Ļoti veiksmīgi sadarbojāmies pie šī punkta ar Kipras prezidentūru un uh, arī ar īrijas prezidentūru. Tad uh, tika uzdots jautājums par komitoloģiju. Tur pagaidām mums ir saglabājusies zināma problēma dalību valstu nostājas dēļ lielākoties. Lisabonas līguma ietvaros um, dalībvalstīm paredzēta konsultatīva loma, bet uh, šeit pakotnē tas nebija izcelts, un tāpēc ar ainu referentiem pēdējā trialoga ietvaros ar priekšsēdētāju palīdzību mēs uh, centāmies atrast pareizu formulējumu, lai apmierinātu visas puses. Bet kaut arī pavadījām daudzas stundas trilogā, Korepers uh, eh, apstiprināja pēdējo kompromisu, apstiprināja visu izņemot komitoloģiju. Un mēs apstiprinājām komitoloģijas kompromisu ar diviem izņēmumiem. Mēs vēlamies uh, procesuālos noteikumus, kas ir komitejas, nevis standarta procesuālos noteikumus, jo tas ir vairāk parlamenta garā, un es ceru, ka šis grozījums, kas nav pārāk liels, un ko vajadzētu izskatīt juristiem lingvistiem, es ceru, ka komiteja apstiprinās kompromisu un uh, padome darīs to pašu. Un es aicinu padomi to arī izdarīt, lai eh, izbeigtu trilogu maija beigās. Būtu ļoti labi, ja padam atturētos no pēdējā brīža izmaiņām. Ja tās nemaz nav nepieciešamas eh, preču pakotnei vai arī tās pielāgošanai. Un ja mums izdotos vēl pirms brīvdienām noslēgt šo astoņu regulu pakotni, būtu ļoti labi. Es vēlos pateikties visiem, kas palīdzēja mums šajā darbā. Visi izrādīja milzīgu elastīgumu, piestrādājot pie niansēm tekstām, lai saglabātu komitejas apstiprināto nostāju, un lai visiem šis kompromiss būtu pieņemams. Kā aicinu jūs balsot pār šo priekšlikumu. Labi, paldies! Kāds no referentiem vēl vēlētos pakomentēt? Ja nē, tad balsosim elektroniski protokolam. Tad tad eh, mēs eh, balsojam, sākam balsot eh, par samierināšanās procedūras iznākumu attiecībā uz šo daudzu tiesību aktu pakotni. Sākam balsot, beidzam balsot. Ir pieņems 28 balses par, un nu, neviens nebalsoja pret. Paldies Roitavas kundzei! un maija plenāra sesijā mēs nobalsosim. Tas ir sākumā mēs to prezentēsim un tad nobalsosim. Un tad cerams, ka noslēgsim šo dosie. Un kā jau izskanēja, tas ir ļoti labs uh, solis, lai pabeigtu arī visu uh, pakotni. Tā kā māja beigās mēs uh, atkal uzņemsim sarunas ar padomi. Uh, ņemot vērā, ka ļoti labs progress panākts pie delģētiem un īstenošanas aktiem, arī šeit vēlos norādīt uz milzīgu tehnisko darbu. Suzana ar viņas komandu ar to nodarbojas, un es eh, domāju, ka cilvēki nevienmēr apzinās, cik daudz mums bija jāpaveic, lai panāktu šo progresu. Nu, un mēs šeit absolūti neesam gatavi piekrist visam, ko diktēs padome. Mēs uh, uzstāsim uz mūsu viedokli šeit. Un tagad mums rezolūcijas priekšlikums grozījumam, priekšlikumam, ko izvirzījusi mūsu komitejam par eh, tirsniecības investīciju sarunam ar ASV. Šis priekšlikums tika skatīts politiskais grupās, daudz par to neesam diskutējuši. Un tagad uh, mums ir šis priekšlikums apstiprinājumam. Mums nav piecels referents, varbūt kāds vēlētos tomēr izteikties. Ja nē, tad uzreiz balsosim. Varbūt eh, turpmāk mums tomēr vajadzētu iecelt eh, referentu, kas būtu atbildīgs pastāvīgi par eh, tirzniecības attiecībām ar ASV. Mēs to skatīsim arī mūsu sasaukuma un nākamā sasaukuma ietvaros. Un tagad um, izskatīsim grozījumus. Jā, mums eh, ir jāizskata grozījumi. Otrais punkts. Veidenholcera grozījums 13 par pret noraidīts. 14 atsaukts, 15 Loka Garda kunga grozījums par pret pieņemts. 18 Loka Garda kungs par pret Par? Pārbaudīsim. 18. sākam balsot. Pieņemts 16 uh, balsis par 13 pret. 21 galo kundzes grozījums par pret. Noraidīts. 20 Veidna Holcera kunga par pret Noraidīts. 22 šalda mūze par, pret, pieņemts. 23 Veidenholcers par, pret, noraidīts. 24 Lokegārds par, pret, pieņemts. 25 Carkovski par, pret, pieņemts. 26 priekšsēdētāja grozījums par pret. Lielas paldies par jūsu uzticēšanos. Pieņemts. 27 Ferhejen par pret pieņemts. 28 Korāca Bilt un citi par pret pieņemts. 29 Veidenholcers par pret pret noraidīts. 30 švāps un citi par pret pieņemts. 31 mans grozījums par pret pieņemts. 32 ar mutisko grozījumu švāps un citi par pret pieņemts. 33 švāps un citi par pret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 38 Veidenholcers par pret noraidīts. 39 dalītais grozījums, Alde to pieprasījusi. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, noraidīts. 40 lokagārds par, pret pret pieņemts. 41 švāps un citi par pret pieņemts. Tagad apsvērumi. 1 par pret noraidīts. Divi ir eh, pieņemts automātiski, pieci tagad par pret noraidīts. 3. Lokagards par, pret, pieņemts. Ceturtais grozījums ar piekto, ar ceturto tiek papildināts eh, piektais, un tā mēs arī darīsim. Seši par, par, pret, Pieņemts. Septiņi par. Pret. Noraidīts. Astoņi par. Pret. Pieņemts. Vai 9, 10, 11, 12 varam skatīt blokām? Par? Pret? Noraidīts. Ļoti labi. To mēs iesniegsim starptautiskai tirzniecības komitejai no mūsu komitejas 24. un 25. aprīlī notiks balsojums un um, balsojums plenāru sēdē notiks maijā. Švaba kungs? Nē? Labi. Kāds vēlētos pakomentēt? kāds no starptautiskās tirzniecības komitejas. Es domāju, ka jūs to atbalstāt. Labi. Tas noslēdz mūsu balsošanas procedūru šodienai. Iesim tālāk. Nu, pat, pat trim minūtēm mēs apsteidzam grafiku, kā varam tikpat labi arī turpināt uzreiz ja kāds vēlas doties prom, dodieties klusi. Un tagad Korede Kampos uh, atzinumā projekts uh, par to, kā iekšējo enerģētikas uh, tirgu padarīt par funkcionēt spējīgu. Došu vārdu referentam, tad Švaba kungs, Bilana kungs, Mendos kungs, visi ir šeit. No zaļiem neviens nav. Nedošu vārdu ēnu referentiem un pārējiem. No komisijas nav neviens atbildīgais. Nu, šeit Bernāts kundzei vajadzētu ierasties. Ja ne viņa, tad kāds cits ieradīsies. Viņam tika paziņots par laikiem. Labi, tad. Um, došu vārdu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs um, sniedzam zino, ziņojumu par Buzekunga um, ziņojumu par to, kā darbojās enerģijas tirgus. Mums ir iekšējs enerģijas tirgus un tomēr vēl aizvien pastāv visai daudz barjeru. Pietrūkst integrācijas, kas izpaustos kā konkurence, kas samazinātu um, cenas un būtu noderīga patērētājiem. Trešā enerģijas pakete nav pilnībā un pareizi transponēta, un tāpēc ir jāparedz sankcijas, um, jāpiemēro sankcijas, e, esošās sankcijas tām dalībvalstīm, kas to nav transponējušas. Ir nepieciešams um, runājot par subsīdijām uh, fosilējām degvielām, jādomā par pasākumiem un ir jādomā par atbalstu atjaunīgajām enerģijām. Starp savienojumu mehānismu ieviešana un piemērošana ir prioritāra, jo šeit ir runa par projektiem, kas nopietni ietekmēs iekšējā tirgus darbību, kas turpinās atjaunīgo enerģiju izmantošanu, kas veicinās konkurenci un piegāžu drošību. Tāpat ir arī jāturpina liberalizācijas process un jāatsakās no regulētajām cenām. Ir jādomā par patērētāju interesēm un ir jādomā par lielāku caurskatāmību enerģijas rēķinos ir jādomā par patērētāju aizsardzību un pareizi informēšanu. Īpaši jāpievērš uzmanība ir visneaizsargātākajiem patērētājiem. Tāpat arī jāparedz mehānismi un iniciatīvas, kas dos iespēju patērētājam būt ar aktīvāku lomu enerģijas tirgū. Paredzot visa veida priekšrocības. Tāpat arī es gribēju iekļaut ziņojumā nepieciešamību izveidot tīklojumus, lai varētu labāk integrēt nacionālos tirgus. Mēs zinām, ka procedūra eksternalizācija palīdz nodrošina labākas eh, plūsmas tirgu un labāku konkurenci. Noslēgumā es gribu pateikties visiem kolēģiem, kuri izteicās par šo dosiju, kur pie tā strādāja. Un gribu norādīt, kā ar visu sadarbību mēs varēsim ņemt vērā visu pušu bāžas. Nedrīkstam aizmirst to, ka mūsu loma ir ne tikai piedāvāt eh, perfektus tehniskus risinājumus, bet arī mūsu pienākums ir aizsargāt patērētāju. Paldies! Paldies, Švāba kungs, lūdzu! Ähm, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms vēlētos pateikties kolēģim Koreja de Campos par ziņojumu, jo es uzskatu, ka viņš ļoti um, īsā dokumentā kodolīgi paskaidro, kas ir svarīgākais iekšējā tirgu. Runājot par pirmo prasību un otro prasību, un domāju, ka šeit mums vispirms jādomā par īstenošanu, jāpadara to par prioritāti un par to, ka mēs īstenojamies pirms to, par ko jau ir pieņemts lēmums. Un komisija, komisijai jāizdara spiediens uz dalību valstīm, jo kamēr nebūs attiecīgās pārobežu e, iestādes, mēs nevarēsim radīt tādu iekšējo tirgu, kur darbotos viss tas, ko mēs esam nolēmuši pēdējos gados. Runājot par regulētajām e, cenām, Eh, kuras mēs gribam likvidēt. Es domāju, ka šī prasība ir attaisnojama. Dažās vietās, manuprāt, ziņām gan vēl varētu papildināt, un protu, to varētu darīt šādi. Es varētu stādīties priekšā, ka mēs radītu labāku diferencēšanu starp līgumu uh, pārkāpumiem. Tre, trešās paketes ietvaros no vienas puses un pasākumiem, kas attiecās uz Eiropas uh, konkurences noteikumiem, lai būtu skaidrs, ka tie pienākumi, kurus uzņemšās dalību valsts, ir jāievēro. Un otrs puses mums ir arī uh, Eiropas uh, konkurences tiesību uh, īstenošana, ka tas tāpat ir jāņem vērā. Tālāk uzskat, ka mums jāpastiprina uh, saikne ar konkurences tiesībām. Uh, Un runājot par sektoriem eh, sastībā 2007. gadu, tad mums jāatbalsta mērķis sasniegt līdz 2014. gadam tādu iekšēju tirgu, kas atbilst mūsu vēlam saistībā ar konkurenci. Eh, eh, runājot par iekšējā tirgus ierobežošanu saistībā ar. Tad mums jāpadomā, uh, ka mums vajadzētu atbrīvoties no visiem šķēršļiem. Ar noslēgumā Kampus kungs gribētu vēl minēt dažus kritiskus punktus. Šajā ziņojumā, manuprāt, pietrūks prasība, ka mums labāk jāaizsargā mazāk aizsargātie patērētāji. Es domāju, ka tiešām mēs atrodamies riska priekšā, kā Eiropa vidējā termiņā varētu nonākt mazliet kritiskā situācijā enerģijas jomā. Nezinu, vai mums vajadzētu tiešām ieviest dažādas aizsardzības līmeņus enerģijas jomā, jo citādi citos sektoros radīsies tas pats jautājums, un tad visos sektoros īpaši aizsargājumiem patērētājiem tiks radīti dažādi noteikumi, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu šo jautājumu risināt vienkāršāk iekšējā tirgu tādu, ar kurātu vienkāršāk strādāt. Un vēl kāda lieta. Mums ir prasība, ka nepieciešama mehānismi veiksmīgai strīdu risināšanai, konfliktu risināšanai. Mēs atbalstam šo prasību. Un atbalstam arī ziņojumu par alternatīvo strīdu risināšanu. Un es domāju, ka vispirms mums vajadzētu nogaidīt, kā darbojas abi mehānismi, kuri ir spēkā enerģijas sektorā. Katrā ziņā apsveicu atzinumu. Lielas paldies par to. Es domāju, ka mēs varēsim noslēgt labus kompromisus. Paldies. Uh, thank you very much. Paldies. Mandels kungs, nākošais runātājs. Uh, dank u, voorzitter. Ik wil ook graag... Uh, kom... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlētos apsveikt. Ziņotāji ļoti svarīgi, ka mēs pievēršamies eh, enerģijas jautājumiem. Ir vairāki komentāri, kurus varētu gribētu paust. No vienas puses, um, Andrēs arī pieminēja problēmu, kas saistīta ar eh, pārobežu sistēmām un to īstenojamību. Es domāju, ka enerģijas tirgumi ir ļoti svarīgi risināt šos jautājumus Eiropā. Mums svarīga ir arī institucionālā politika. Mums pastāv uh, šī summa 3 miljonu eiro, kur, kuras, kā dzirdēju, atrodas vēl Luksemburgas bankā. Tā ir liela summa. Un daudziem vēl glabājas līdzekļi naudā. Būtu labi, ja mēs šos līdzekļus varētu investēt, kas pašlaik atrodas bankā, tas arī labāk palīdzētu nodrošināt um, iekšējā tirgus funkcionēšanu. Mums vairāk vajadzētu padomāt arī par atjaunīgajām enerģijām. Pašlaik ir tā, ka nevienmēr šis jautājums ir pareizi atrisināts no vienas puses. Uh, mums vajadzētu iejaukties tur, kur tas ir iespējams, jo tehniskie līdzekļi mums ir. Um, Barozo kungs um, arī teica darba programmā, ka 2020. gadā mēs varētu eh, šo mērķu sasniegt. Es uzskatu, ka arī 2014. gads ir labs pieturas punkts. Eiropas komisija ir pievērsties jautājumam par enerģijas nabadzību. Um, Es domāju, ka arī šajos aspektos vajadzētu strādāt un uh, regulēt tirgu tur, kur tas vēl uh, ne, nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu. Nu, tas būtu viss no manas puses un ceru uz turpmāku labu sadarbību. Esmu pārliecināts, ka kaut kad mēs šādā veidā arī sasniegsim labu iekšējā enerģijas tirgu. Bīlan kungs ir pēdējais referents un pēc tam Stailers kundze. Paldies. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģa De Campos eh, priekšlikums ir ļoti noderīgs un katrā ziņā esmu gandrīz, ka ko, gala patērētājs ir iekļauts šeit centrā. Jo vēl jau vairāk gala patērētājs, vai tā būtu mājasaimniecība vai uzņēmums, uz viņus vairāk attiecas notiekošais. Atsevišķās dalībvalstīs eh, tiesa ir grūti mainīt piegādātāju, citās tas ir vieglāk, un dažkārt eh, patērētāji pat nezina, ka var šo piegādātāju mainīt. Tāpat ir arī ir jautājums par atvērtu konkurenci un nediskrimināciju attiecībā uz piekļuvi infrastruktūrām tirgus jaunpienācēģiem. Tas ir būtisks elements attīstībai enerģijas tirgū. Ir jāturpina attīstīt tīklojums, lai lietotāji varētu izmantot vislabākās tehnikas un lai varētu koriģēt cenas atkarībā no patēriņa. Tas viss ir iekļauts atzinumā un ir arī atsevišķi instrumenti regulējumā, kas uh, jau ir izveidoti, bet tomēr pastāv arī atsevišķi fiziski šķēršļi, kas ir jāpārvar, kas jau ir norādīti tekstā. Tāpat ir jādomā par pilnīgu visaptverošu pieju, jo ir nepieciešams nodrošināt šī tirgus labu funkcionēšanu, lai tas spētu vislabākajā veidā attīstīties. Manuprāt, šis atzinums ir ļoti labs sākuma punkts, un tas no manas puses bija viss. Paldies! Paldies! esam uzklausījuši ēnu referentu Štailers kundze lūdzu diskusijām vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, svarīgi ir uzsvērt piektajā punktā pausto ietekmi uz mājasaimniecībām, jo uz tām tiek izdarīts ārkārtīgi liels Eh, spiediens. Piemēram, apvienotajā karalistē par enerģiju runājot. Jautājums par to, kā cilvēkiem ir iespēja mainīt piegādātājs, ir ļoti svarīga. Tāpat jautājums par E, kopīgu pāreju. Atsevišķās valstīs šāda iniciatīva pastāv, manuprāt, tā ir svarīga. Un, kā jau es sacīju iepriekš, energo nabadzība ir ļoti nopietnas e, jautājums, ar kur saskars mājasēmniecības. Un, manuprāt, tas šī pagaidām ir bijusi viena no visaugstākajām ziemām un pavasaris, ja to vispār var nosaukt par pavasari daudzās Eiropas Savienības daļās. Un šis jautājums ir cieši saistāms ar visām debatēm, ar pie, piegāžu drošības jautājumu, un es aspektu, apsveicu visus aspektus patērētāju tiesību aizsardzības sakarā, un esmu pārliecināta, ka mums ir jāpalīdz vismazāk aizsargātajiem šeit. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds grib izteikties? Tādā gadījumā, lai uzsvērtu Švāba kungu un Štainvers kungu sacīto, viens no aspektiem, par kuriem mums jādomā, ir patērētāja aspekts, kas arī ir daļa no mūsu darba specifikas. Mēs esam pirms kādu laiku strādājuši pie enerģijas hartas un man nav skaidrs, kas tad ar šo darbu notika. Varbūt um, referents varētu atjaunot kādu daļu no veiktā darba, bet es zinu, ka eh, dalībvalstis nevēlējās ieviest standarta Eiropas hartu, taču mums, manuprāt, iepriekšējā sasaukumā bija uzklausīšana, kad enerģijas lietotāju grupas pauda savus viedokļus par grūtībām mainīt piegādātāju, par cenām, par robežu jautājumiem, pār to, ka atsevišķos gadījumos un apvienotās karalistas regulators, kā norādīs Tēlers kundze, ļoti enerģiski rīkojies un ir uzlikti vairāki nopietni sodi par nepareizes eh, un sliktas prakses īstenošanu, jo enerģijas piegādes līgums eh, ir eh, tāds, kur, kas cilvēkiem ir saistošs ilgā termiņā. Un, manuprāt, šie jautājumi ir svarīgi mums visiem. Un jautājums ietilpst mūsu skatāmajā specifikā. Runājot par strīdu atrisināšanu, es zinu, ka daudzās valstīs pastāv alternatīva eh, strīdus risināšanas iespēja enerģijas tirgu, kas ir ļoti nozīmīga. Un Vēl viena no šādām jomām ir telekomunikācijas, kuras svarīga caurskatāmība un sapratne ar patērētājiem no patērētāju puses un kur patērētāji varētu vēlēties saņemt neatkarīgu konsultāciju. Tāpēc varbūt eh, referenti gribētu atsevišķus aspektus no šiem jautājumiem izcelt un pasvītrot ziņojumā tā varētu būt joma prioritārai uzmanībai, un to norāda arī Stailers kundze, ka enerģijas izmaksas ļoti bieži ir neskaidras cilvēkiem. Ir patērētāji, kuri grib saņem zaļo enerģiju, vai viņi tik tiešām saņem šo enerģiju, vai viņi zina, par ko viņi maksā. Vārdu sakot, ir ļoti daudz jautājumu, kur caurskatāmība un marķēšana vēl aizvien nav skaidra. Varbūt arī referents varētu tos konkrēti skatīt um, no mūsu komitejas puses. Tālāk es neesmu pārliecināts, vai no komisijas mums ir kāds pārstāvis jūs esat ieradušies, lai skatītu šo punktu? Nē, vai ir kāds no enerģijas ģenerāla direkcijas klāt? Nē, tādā gadījumā dodu vārdu referentam noslēguma piezīmēm. Un pēc tam runāsim par termiņiem. Um, <clears throat> obrigado. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, atbildēšu varbūt negluži runātāju kārtībā, bet ņemot vērā jautājumu prioritāti. Piekrītu tiem, kuri uzskata, ka mūsu prioritāte ir stiprināt patērētāju intereses. Es pielikšu pūliņus, lai atrastu šo enerģijas hārtu. Tāpat arī um, skatīsim alternatīvu strīdus risināšanas eh, veidus un caurskatāmības eh, jautājumus, kas attiecas arī uz tā skaitā zaļo enerģiju. Visi tehnoloģiskie grozījumi. Par tiem visiem beigās maksā patērētājs un daudzās valstīs tas ir radījis iespaidu, ka patērētājs maksā par tehnoloģisko attīstību pārāk dārgi. Nav īsti skaidrs, kas tad notiek šajā jomā, vienkārši tāpēc, ka pietrūkst caurskatāmības dalībvalstīs. Un tāpēc piekrītu tam, ka zaļās enerģijas izmantošanā ir jāpanāk tas, ka patērētājs zina, vai tas viņš var izmantot zaļo enerģiju un tā maksā dārgāk, vai viņš var turpināt izmantot konvencionālo enerģiju, kas tādā gadījumā izmaksās lētāk. Un arī tas palīdz uzlabot vides ilgtspējību. Vēl viens svarīgs jautājums ir tiesības izvēlēties, tiesības mainīt piegādātāju. Un pašreizējā brīdī manā valstī notiek ko, eksperiments ar kolektīvo pārēju. Ir vairāk nekā 12 tūkstoši mājasēmniecību, kuras ir apvienojušās, lai veiktu šo kolektīvo pāreju efektīvā veidā. Tas nenozīmē, ka nu, notiek atsacīšanās no tradicionālajiem piegādātājiem, bet tiek pieprasīts vairāk caurskatāmības informācijas un e, sarunu vest spējas ar piegādātājiem. Pamatšķērslis šeit ir birokrātija. Visi vēsturiski izveidojušies piegādātāji rod veselu rindu iegānstu, lai atrunātu patērētāju no piegādātāju mājas. Un ir jādod iespēja šeit iejaukties valsts varām, lai atrisinātu situāciju. Tāpat arī es gribētu pieminēt energo nabadzības jautājumu. Dārgais Švābkungs! mums būs daudz laika, lai mēs diskutētu par vislabāko metodu, metodu un līdzekli, kā atrisināt šo energo nabadzības problēmu, jo būs komisijas paziņojums par tieši šo te energo nabadzību, un mēs izraksim un atradīsim visus esošos argumentus, par labu horizontālam vai vertikālam samazinājumam. Pilnīgi noteikti mums notiks ļoti interesantas ideoloģiskas debatas, un nekau nav tur ko slēpt, šīs e, debatas ir ļoti ideoloģiskas. Mērķis ir samazināt to nesvas gulstas uz neaizsargātiem patērētājiem, bet mēs varam nebūt vienas prāts par līdzekļiem. Vēl mums ir laiks, lai mēs eh, šīs debats turpinātu, un šīs debats būs ļoti interesants. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt transponēšanas grūtības. Grūtības pāriet eh, atkarībā no dalībvalsts no piegādātājas piegādātāja. Atsevišķās dalībvalstīs situācija tiek regulēta pildīgi um, autartiskā veidā, vai nu tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka pašreizējā situācija ir piemērotāk nekā nākotnē, un atsevišķi mazi grozījumi um, dos iespēju palikt esošajos ietvaros. Tāpēc ne tikai jaunās dalībvalstis, bet arī vecās. kuras ir ar šāda veida pieeju. Tāda pastāv daudzās dalību valstīs, un tas ir arī skaidri jānorāda. Bet, ja iekšējais tirgus nespēja apvienot pietiekam daudz spēku, lai nodrošinātu pārrobežu pāreju, lai tiktu galā ar geogrāfiskajiem satricinājumiem un, un noteikumu satricinājumiem, tad mums neizdosies izveidot iekšēju enerģijas tirgu. Un enerģija maksās dārgāks. Tu, tuvāko gadu laikā tās cena pieaugs, tāpēc, ka tehnoloģiskās iekārtas novecos, Tehnoloģiskais parks būs jāatjauno un būs ļoti racionāli un izlēmīgi jārīkojas. Veidojot caurskatāmu enerģijas tirgu. Madērskungs atgādināja, ka pastāv starptautiskie investori, kuru rīcībā ir eh, nopietnas eh, summas, kas atrodas eh, rēķinos dažādās valstīs, lai varētu finansēt energo projektus. Arī es vēlētos, lai Connecting Europe mehānisms, šie miljardi, kas sākotnēji bija paredzēti, kopā tie būs pieci beigās, bet lai šī, bet šī summa ir kā sākotnējā summa, kas varētu kalpot kā svīra, lai pēc tam piesaistītu vairāk finansējumu no privātā sektora puses, arī starptautiskā mērogā. Jo šim uh, projektam, tā rīcībā ir jābūt pietiekami daudz finanšu tā rīcībā. Domāju, ka vajag izcelt arī nākotnes potenciālus, un ir pūliņi pieliekami šajā jomā, bet esmu pārliecināts, ka mums izdosies panākt labu rezultātu. Grozījuma iestiekšanas termiņš ir 25. aprīlis. Paldies! Good. Well, thank you very much. Lielas paldies jums visiem par um, jūsu ieguldījumu 20, līdz 21. aprīlim jāizsniedz grozījumi, 29. maijā balsosim un 30. Um, maijā dosimies uh, Rūpniecības komitejām ar šo dosjēm. Līdz tam brīdim būtu labi veikt um, koordinēšanas aktivitātes ar Rūpniecības komitejas referentu, jo tur noteikti būs jāpastrādā, lai viņi piekristu mūsu skatu punktam. Paldies! Un tagad nākamais punkts. Vēlamies iniciatīvu ziņojumu, jaunu iniciatīvu ziņojumu procedūru. Denis Diona uh, kungs tie rosināja pret maldināšanu mārketinga praksēs. Mums ir um, arī avots lai to sagatavotu. Komisijas paziņojums datēts ar iepriekšējo gadu, un De Jong kungs um, mums pastāstīs par šo paziņojumu vairāk. Runa tur ir par uh, esošo likumdošanu, lai apkarotu maldinošās mārketinga metodas. Došu jums tūlīt pat vārdu. Kurš no referentiem ir šeit? Švāba kungs un uh, Viņš šobrīd nav, bet mums būs uh, kolēģi, kas izteiksies viņa vārdā. Labi. Prendegastas kundze nav klāt, vai S un D kāds varētu viņu aizstāt. Labi. Rošfora kungs nav šeit. Bīnen kungs ir šeit katrā gadījumā un um, apliecina savu reputāciju. Uh, runājot par eh, viņa godprātīgumu strādājot pie šī dosie. Katrā gadījumā došu vārdu tagad Kornelis Dionga kungam. Um, ehm, Akvizīcijfraude ir un groot problēma. Um, un... Ehm, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Maldinošā reklāma ir liela problēma, kas bieži vien tiek novērtēta par zemu. Uh, Ja jūs palūkojaties uz skaitļiem Nīderlandē, tad mums ir eh, uzskaitītas šīs maldinošās reklāmas. Mums 2011. Eh, gadā bija 11 tūkstoši šādu sūdzību par šādām reklāmām, un 2012. gadā tie bija 26 tūkstoši sūdzības par maldinošām reklāmām Nīderlandē. Un tagad līdz 31. martam šajā gadā esam saņēmuši jau 8000 sūdzību. Tās ir sūdzības no uzņēmiem, no, īpaši no mazajiem. Tie ir ļoti daudz krāpšanas gadījumi, atsevišķi mēģinājumi. Un, piemēram, uzņēmumiem tiek piezvanīts un teikts, ka ja jūs gribat pabeigt eh, pārtraukt savu abonementu, tad jums jānosūta faks, tas jāparaksta, un pēc tam izrādās, ka līdz ar to uh, līgums viss netiek pārtraukts, bet gan tieši otrādi turpināts, un daudzu šādiem uh, piedāvājumiem iekrīt, it īpaši pašreizējos grūtījos laikos, un viņi uzņemas uh, pienākums uz turpmākiem gadiem. Bieži vien runas ir par mazām summām. Uh, kuras uh, zaudē uzņēmējs, bet ja to visu paskaita kopā, tad mēs iegūstam summas, kuras Nīderlandē viena gada laikā sasniedz pat 4 miljonus eiro, kuras mēs zaudējam, un tas uh, viss saistīts ar maldinošajām mārketinga metodēm. Ja pa, pareiķinam to un salīdzinām ar iekšējo tirgu, tad mēs jau nonākam līdz miljārdiem. Uh, Parlaments jau ilgu laiku e, strādā ar šiem jautājumiem, e, tik pieņemti vairāk ziņojumi 2008. gadā, viens ziņojums, un šajā leģislatūras periodā 2011. gadā tika pieņemts e, ziņojums, un parlaments skaidri pasaka, ka vēlas strādāt šajā jomā, bet notiek pārāk maz konkrēta. Es esmu kopā ar Karas kungu sastādījis vēstuli, nosūtījis to vairākiem komisāriem. Esmu ierosinājis dažādus pasākums, un mēs priecājamies, ka komisija iepriekšējā gadā uh, izdeva paziņojumu, kurā iekļāva vairākus no mūsu ierosinātajiem pasākumiem, bet būtu labi izstrādāt iniciatīvas ziņojumu, kurš būtu vēl tālajošāks. Man mazliet pietrūkst komisijas darbā preventīva politika. Piemēram, kā mums tas ir Nīderlandē. Mums vajadzētu, piemēram, uzskaitīt visu šādu veidu maldinošās prakses, lai mums būtu pārskats. Šis jautājums saistīts ar uzņēmumu godu. Mums vajadzētu palīdzēt cilvēkiem izvairīties no šāda veida lamatām. Protams, daudz negrib atzīties, ka viņi ir iekrituši šādās lamatās un negrib uh, paust to atklātībā, un tāpēc uzņēmumi bieži vien ir atturīgi iesniedzot sūdzības. Bet ja mēs ierīkotu iestādi, kur varētu redzēt, ka šis uzņēmums nav vienīgais, bet daudz ir iekrituši šādās maldinošās uh, Eh, praksēs, tad varētu apvienoties un tad mēs varētu palīdzēt šiem uzņēmumiem. Un vienlaicīgi tad tā būtu arī prevencija. Tas būtu pasākums Eiropas līmenī. Mēs varētu, piemēram, ieviest datu bāzi, kur būtu redzams, eh, ka, kuras ir biežākās maldinošās mārketinga metodas būtu iespējams, piemēram, šādā datu bāzē pārbaudīt. Eh, mēs Nīderlandē esam ieguvuši labu pieredzi, mēs esam varējuši palīdzēt daudziem uzņēmumiem izvairīties no iekrišanas šādos maldinošos gadījumos. Bet Noteikti mums ir jādara daudz vairāk nekā tas, ko ierosina komisija savā paziņojumā. Nav tā, ka dalība valstīs policija būtu gatava atbalstīt visus uzņēmumus, to jau es teicu, tā ir. Bet, protams, ja kāds uzņēmums vērstos policijā, tad policija to neuzskatītu par pārkāpumi, kas jāskata prioritāri. Mums tiešām nepieciešamas direktīvas, mums nepieciešami dažādi orientīvi pasākumi, mums nepieciešamas vadlīnijas, kuras palīdz um, rīkoties un šīs eh, direktīvas, tātad, kuras palīdzētu izvēlēties pareizo rīcību, pietrūkst. Turklāt mums arī jāplūkojas uz Eiropolu darbu komisijas eh, atzinumā. Tas neparādās, ja es Eiropolam eh, lūdzu palīdzību un jautāju, kā, kā es varētu rīkoties problēmu gadījumos, tad Eiropols saka, ka viņi var Mm, ka viņi daudz ko nevar darīt, jo dalība valstī šis jautājums netiek uzskatīts par prioritāru, un es domāju, ka to vajadzētu mainīt. Tālāk jautājums par starp pārdevējiem. Ja tiek nosūtīts rēķins, tad tas tiek darīts ar pasta palīdzību, un pasta pakalpojumiem pašlaik nav loma. Tie nespēlē lomu. Un es te runāju arī par, eh, par elektronisko pastu, kas tiek nosūtīts eh, daudziem. Tas attiecās gan uz internetu, gan uz bankām. Pastāv daudz uzņēmumu, kuri šādā jomā, šādā veidā darbojas. Mēs varam pat saskatīt tādu kā eh, rakstu vienotu. Mums vajadzētu censties izstrādāt tādu sistēmu, lai to varētu kontrolēt. Tā ir mūsu pieredze, ko esam guvuši praksē. iekšējā tirgu jau pastāv tīkls, kur varētu izmantot, un pastāv virkni pasākumu, kurus mēs varētu veikt šos pasākums turpmākajās nedēļās es gribētu vēl mazliet detalizētāk izstrādāt un iekļaut šeit ziņojumā. Mēs domājam, ka ja mēs Eiropā tiešām gribam izveidot efektīvus pasākums, tad šī visa problēma pārcelsies uz citu valstu, jo mēs novērojam Austrālijas gadījumā. Bet uzskatu, ka pastāv daudzas citas valstis, kuras varētu gūt labumu no šāda veida tīkliem. Tāpēc ir tiešām svarīgi, ka mēs sadarbojamies starptautiskā līmenī. Pastāv neformāls tīkls, bet komisija šo tīklu uh, nenosauc. Es domāju, ka mums tomēr jāskatās tālāk. Mums ir jāskata situāciju ne tikai Eiropas Savienībā. Tātad mums jāatzīst, ka šī problēma pastāv, mums pret to ir jārīkojas, arī parlaments par to ir izteicies komisija, to nedara pietiekami. Es domāju, ka mums ir jāpadomā arī, kādas ir priekšrocības un kāda ir trūkumi, ja mēs paplašinām direktīvu no 2005. gada. Komisija pati saka, ka Dažus gadi, dažos gadījumos dalība valstis nav atbilstoši rīkojušās, bet nav izpētīts pietiekami, kāpēc tas tā ir noticis. Mums tā tad ir jābūt, jā, izstrādā atbilstošais tiesiskais ietvers, lai cīnītos ar šo problēmu. Paldies! Got... Lieliski! Nu, šeit tiešām daudz jautājumu, kas būtu jāizskata arī sadarbībā ar Eiropolu. Paldies jums un paldies par šo visaptvarošo pārskatu. Tagad N referenti došu vārdu Kolunlangens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pirms vēlētos atvainoties Švābu kungu vārdā. Diemžēl viņam vajadzēja jau agrāk pa pamest šo sanāksmi. Protams, viņš ļoti atbalsta komisijas paziņojumu par uzņēmumu aizsargāšanu pret maldinošām mārketinga metodēm un pret, par to, ka direktīva 2006-114 ir jāpārskata. Runājot par harmonizāciju direktīvā, tad dalībvalstīs pastāv ļoti liels atšķirības par to, kā šī direktīva tika īstenota. Un pastāv arī dažādas iespējas uh, iestādēm īstenot šo direktīvu. Un Mums jāņem vērā arī to, ka uh, pastiprinās pārrobežu gadījumi. Un tas uh, fragmentē tirgu un um, tas rada šķērslu uzņēmumiem. Un tāpēc komisija, at, komisijas uh, ziņojums ir ļoti atbalstāms. Vāba kungam ap, īpaši svarīgi ir šādi punkti. Pirmkārt, leģislatīvam priekšlikumam tāpat kā direktīva par negodīgām uzņēmuma praksēm, ir jābalsta uz uh, harmonizāciju. Un mums jāskat paralēli arī uh, likumdošanas procedūra. Tikai tādā veidā mēs varam izstrādāt atbilstošu likumdošanu. Un otrā lieta - atbalstāma ir ideja par to, ka tiek izveidots melnais saraksts uh, ar šiem uzņēmumiem, kas izmanto maldinošas metodas. Tomēr svarīgi būs, lai komisija kontrolējot šo sārakstu, izmantot savā rīcībā visus esošos līdzekļus. Um, gadījumā, kā tas ir ar direktīvu par negodīgām uh, eh, uzņēmuma praksēm, tas nevienmēr izdodas labi. Tālāk mums ir nepieciešams precizēt vēl atsevišķus um, aspektus, mēs to atbalstām saistībā ar uh, tiesli, tiesas lēmumiem. Mēs, mums, piemēram, jā, jānosaka skaidri, kuros gadījumos drīkst un kādā veidā reklamēt Un tālāk komisijas um, paredzētajā jaunajā procedūrā mums jā, jāraugās, lai nerastos pārāk liela birokrātija un sloks. Un lai šis viss process nebūtu pārāk dārgs nodokļu maksātājiem. Švāba kungs saka paldies par līdzinējo sadarbību un priecājas par turpmāku konstruktīvu sadarbību ar jums De Junga kungs un citiem referentiem, un paldies jums par uzmanību. Uh, paldies! Tagad Mandas kungs, jūs runāsiet Rošfor kungu vārdām, Bīlāna kungs ir šeit, Stāvars kundze. Jūs varētu Prendo kundzes vietā runāt? Labi. Tagad Bīlāna kungs, kamēr jūs izdomāsiet. Bīlāna kungs ir mūsu oficiālais ēnu referents. Paldies, priekšsēdētā kungs. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmu. Prieks, ka darba temps pātrinās. Atsaukšos uh, uz uh, maldinošu reģistrēšanu kā vienu no visizplatītākajām praksēm Polijā. Zaudējumi ir eh, mērami tūkstošos eiro, un eh, uzņēmumiem rodas tiešām ļoti nepatīkama situācija pēc šādas eh, nekorektas reģistrēšanas. Mums jāpaturprātām tagad eksistē digitālais iekšējais tirgus, kur notiek arī diezgan bieži pārkāpumi, pārkāpumi kibertelpā. Nākamais aspekts ir dimensijas, pārobežu dimensijas dalībvalstīm jāsadarbojas, lai maldinošās prakses apkarot veiksmīgāk, lai patērētājus pasargātu labāk. Tīpaši runājot par praksēm, kas nāk no trešām valstīm. Par ciešāku sadarbību dalībvalstu starpā runājot uh, un IMI uh, sistēmas piemērošanu, kā references pilnībā atbalstu šo ideju, kaut arī dalībvalstīs ir uh, atšķirīgas uh, juridiskās sistēmas. Uzņēmējiem pašiem jābūt iespēja iesniegt sūdzības bez starpniekiem. Jāatbalsta arī vismazākie uzņēmumi, Vajadzētu ļaut viņiem uzstāties tiesā citādi un darīt to efektīvā veidā, jo agrāk eh, vismazākie uzņēmumi bieži to nedarīja, baidoties no izmaksām. Tā joprojām ir problēma pagaidām. Tā kā es atbalstu visas iniciatīvas, eh, šai ziņojumā un uh, sagaidu labu sadarbību ar referentu. Labi, Mandas kungs, uh, Starkovas kundze, Star, Staileres kundze sākumā. Un uh, Donnelī kungs no tieslietu direktorāta no komisijas ir šeit ļoti labi. Tam viņš noteikti pakomentēs pēc tam, bet sākumā Staileres kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti relevants temats. Paldies referentam par to. Mūsu vēlētājus eh, tas eh, ļoti ietekmē visas šīs eh, maldinošās prakses. Džimijs Kolārkens ziņoja, ka Eurocity Guide ir mainījis reģistrēšanas procedūru, un šķiet, ka tagad tiek nosūtītas maldinošas vēstules, ko nevar atšķirt no autentiskajām. Par Citygate tika runāts iepriekš, bet um, kaut kas ir jādara, jo cilvēki ir ļoti satraukti vēstules izskatās pilnīgi autentiskas. Un tad jums piedraud ar eh, prāvām, un tā kā tur ļoti ātri jāiejaucas. Jo pastāv struktūras, eh, kas eh, kaitē uzņēmumiem, ne tikai Skotijā, bet arī citās valstīs. Nu, ka vajadzētu palīdzēt, teiksim, Džimiem Klārkenam, kas uh, par to ir ierunājies, bet nu, viņš nav vienīgais. Pavisam nopietniem uh, uzņēmumiem tiek uh, nozīmīgi kaitēts ar šiem maldinošajām praksēm Tā kā jāievieš monitoringa pasākumi un uh, efektīvi jāiejaucas, lai pārtrauktu šīs prakses. Paldies, Mandos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man uh, drīz jādodas prom, un es arī nevarēju piedzīvot visu sanāksmi. Uh, no paša sākuma, jo man arī bija jābūt citur. Katrā gadījumā par šo punktu runājot, varbūt juristi varētu papētīt regulas izveidas iespēju šeit. Tas būtu svarīgi, ņemot vērā digitālu iekšējo tirgu, kas mums ir. Būtu svarīgi harmonizēt Eiropas likumdošanu visur ieviešot līdzīgus standartus. Un ja mums būs līdzīga likumdošana visā Eiropā, noteikti būtu vieglāk um, izbeigt um, šīs maldinošās prakses. Jo skaidrāk mēs problēmu apzināsimies, jo vienkāršāk būs apkarošana. Protams, kontrolē jāiziet no valdības, bet uh, mēs varētu informēt labāk cilvēkus informēt cilvēkus par uzņēmumiem, kas nosūta eh, šīs eh, maldinošās vēstules. Mm, ar to varat nodarboties atbildīgās iestādes dalību valstīs. Un ja pēc tam cilvēks saņem papildu vēstules eh, vai reklamācijas par to, ka it kā kaut kas netika samaksāts vai cilvēkiem tad tiek šai sakrā piedraudēts, tad šīs vēstules varētu vienkārši sūtīt tālāk koordinatoram, centrālajam koordinatoram, un nevajadzētu katru vēstuli izskatīt atsevišķi, tad būtu centralizētā procedūra, un vajadzētu to sodīt nevis kā administratīvo pārkāpumu, bet uzskatīt to par kriminālo pārkāpumu, paredzēt kriminālas sankcijas. Un šādi apkarošana noteikti būs veiksmīgāka. Labi. Nu, tiešām daudz svarīgu lietu. Un Mandos kungs uh, pareizi teica par šo maksājumu izspiešanu pārobežu kontekstā, ko var arī apstrīdēt, te ir juridisks aspekts. Un mums jāpadomā par to, ka vismazākie uzņēmumi tīri jurisdikcijas skatu punktu nevienmēr var sevi aizstāvēt un tos iebiedē pieprasot maksājumus. Mums eh, ir bijusi līdzīga pieredze ar krāpšanu, un šķiet Nīderlandē tas jau tika skatīts, un uh, valdība iesaka nosūtīt standarta atbildi atsakoties no maksājuma veikšanas. Uh, es nezinu visas nianses, bet mums noteikti būtu jāizskata juridiskie aspekti šādām praksēm un juridiskās sekas. Pagaidām mums nav bijis uh, komentāru par juridisku aspektu, un būtu labi dzirdēt vairāk. Un tad jūs uh, teicāt arī uh, par šo, šo, šo naudas izspiešanu un policijas un Eiropola iesaistīšanu. Nu, tas būtu Lībe komitejas uzdevums vairāk. Un varbūt um, mēs varētu parunāt ar viņiem un norādīt uz nepieciešamību palīdzēt MVU, jo MVU ir mūsu vēlētāji un viņi uz mums lūkojas un gaida aizsardzību un palīdzību. Tā kā mums uh, Tas noteikti jāņem vērā. Un atgādināšu jums, uh, kad mēs skatījām telekomunikāciju uh, pakotni un pieejas jautājumus, mēs paredzējām noteikumu, kur dalībvalstu telekom regulātori varēja paplašināt aizsardzības pasākumus telekomunikāciju jomā uz mazākiem uzņēmumiem. Es nezinu, varbūt šo aspektu varētu papētīt. Es gan nezinu, cik kompetento iestāžu ir mm, veikušas šo paplašināšanu. Varbūt mm, komisāre Krūza varētu vairāk par to pastāstīt. Mm, bet tur arī runa bija par maldinošo praksi praksi, par maldinošām cenām un piedāvājumiem. Tagad tas sasaucas ar mūsu šodienas tematu. Un vēl viena problēma - kā finansēsim papildu aizsardzības pasākums MVU laika brīdī, kad resursi tiek īsināti visur. Mēs pat runājām, runājot par tirgus pāraudzību, dalību valstis nevēlas bieži investēt šajā jomā, ka tas ir viens papildu aspekts šeit. Un tagad labprāt došu vārdu komisijas pārstāvam Donalī kungam, un tad atgriezīsimies pie referenta De Jonga kungam. Bet sākumā Donalī kungs. Paldies par iespēju izteikties. Pirmkārt, komisija uzskata, ka Eiropā ir problēmas ar maldinošām tirzniecības praksēm, un tam par upuru kļūst simtiem mazu uzņēmumu. E, paplašinoties e, mārketinga tehnikām, vislavenākie, e, vis, vis, vis nekaunīgākie šādi tirgus operatori gūst ārkārtīgi lielu peļņu. Un Tāpat e, atrasties e, kādā um, direktorijā, kādā sarakstā MVU bieži vien var izmaksāt ap 1000 eiro gadā, kas ir liels. Un 2011. gadā komisija publicēja konsultāciju saturu, kur 81% respondentu uzskatīja, bet B2B par maldinošu tirdzniecisku praksi, un ļoti daudzi aicināja aizsargāt un stiprināt mazos eh, uzņēmumus. Tāpēc mūsu prāce ļoti nozīmīgi ir justīcijas politika šeit, lai varētu apvienot patērētāju aizsardzību ar politiku aizsardzību. Mēs uzskatījām, ka šobrīd vienīgais likums Eiropas Savienībā, kas pastāv aizsargā uzņēmumus pret e, maldinošām tirzniecības praksēm, ir e, reklamēšanās direktīva, kura pārēdz savus noteikumus, taču tā ir ierobežota. Tik tiešām atsevišķi no tās nosacījumiem var nebūt pietiekami skaidri un uh, arī pārobežu līmenī mēs esam konstatējuši vairākus trūkumus. Piemēram, nav juridiskās bāzes dalību valstu lēmēju iestādēm sadarboties pārobežu ziņā. Tāpat arī nepastāvam saskaņotu ieviešanas modeļu dalību valstīs. Tāpēc Mēs esam publicējuši pagājušā gada novembrī paziņojumu, mēģinot šo problēmu risināt. Un šajā ziņojumā ir norādītas divas prioritātes. Pirmkārt, mēs gribētu skatīt stiprināšanas iespējas. Mēs uzskatām, ka stiprināšana ir ļoti nozīmīga problēma, un tāpēc noteikumiem ir jātiek efektīvi ieviestiem, nevar slēpties Eh, aiz robežas, ir jāpiedāvā struktūrētāks ietvars un juridiskā bāze, kā arī pilnvaras, lai pārtrauktu maldinošo praksi. Otrkārt, mēs gribam skatīt likumdošanas būtisko daļu, un mūsuprāt, lai varētu stiprināt juridisko skaidrību, ir jāpadara esošie noteikumi skaidrāki un jālikvidē esošie trūkumi, piemēram, uh, jāizveido saraksts ar definētām maldinošām praksēm. Visbeidzot, mēs esam paredzējuši mm, sankciju pasākumus, lai tie būtu piemēroti un proporcionāli. Tās būtu mūsu prioritātes, bet Ņemot vērā sacītu, apsveicu e, referentu komentārus. Protams, mēs arī skatīsim preventīvo pusi politikai, un mēs, piemēram, sazināmies un sadarbojamies ar Nīderlandes krāpniecības apkarošanas centru. Un tajā pašā laikā uzskatu, ka visveiksmīgākās preventīvās darbības veids biznesa organizācijas pašas. Mūsuprāt, šeit struktūras ir tuvākas MVU un eh, viņu rīcībā ir vislabākie rīki, lai šos preventīvos pasākums veidotu. Piemēram, eh, karsto telefonu līniju izveidošana. Tāpat arī mēs skatām starptautiskās sadarbības iespējas un attīstām šo politiku. Piemēram, mēs konstatējam arī, ka federālā eh, tirzniecības komisija ir veikusi pasākums šajā sakarā. Eh, Savienotajās valstīs tāpat arī ir aktivitātes bijušas Japāna, Austrālijā un citur. Vēl gribu jūs informēt par sadarbību ar Eiropolu, kas palīdzētu mums apkarot problēmas kriminālo pusi. Mūsuprāt, uh, marketinga eh, pasākumiem, šeit ir jāiet roku rokā ar noziedzības apkarošanas pasākumiem. Un runājot par attiecībām ar eh, negodīgas tirzniecības prakses apkarošanas direktīvu, gribu norādīt, ka komisija ir tikko nākus klajā ar ziņojumu un komunikāciju pār ne negodīgas tirznieciskas prakses apkarošanu, un mēs pasvītrojam to, uh, cik mūsuprāt direktīvas ieviešana ir nozīmīga nu, un mūsuprāt šobrīd esošie noteikumi šķietami ir efektīvi, bet pastāv eh, problēmas ar to ieviešanu dzīvē. Un mēs domājam par iespējām, kā šādu ieviešanu stiprināt un padarīt efektīvāku sadarbību ar dalību valstīm. Visbeidzot, gribu apsveikt kopīgo skatījumu uz digitālo tirgu, jo ja mēs nodalīsim noteikumus um, par uh, negodīgām tirdzniecīskām praksēm, tad ļoti rūpīgi jāsaka, ko digitālajam tiešsaistes tirgum. Mēs pieļaujam arī, kā varētu būt grūtības ar resursiem dalību valstu līmenī, tāpēc mēs esam sagatavojuši ieviešanas pasākumus un iespējamos sadarbības veidus. Mēs gribētu padarīt šo sistēmu maksimāli vieglu un efektīvu, lai neuzkrautu pārāk daudz administratīvas nastas dalībvalstīm. Paldies! Good. Well, thank you for... Paldies! Par visaptvarošo atbildi un arī par pozīciju skaidrošanu vairākās jomās. Es nedomāju, ka jūs pieminējāt, bet, manuprāt, no darba programmas es atceros, ka komisija savulaik piedāvāja ka būs likumdošanas priekšlikums līdz šī gada beigām, vai tas vēl aizvien ir spēkā? Currently... Tik tiešām šobrīd mēs veicam ietekmes izvērtējumu, un, ja tas apliecinās nepieciešamību pēc eh, leģislatīvas darbības, tad mēs ar to nāksim klajā šogad. Tātad, ja eh, mēs pabeigsim skatīt šo Dejongs kunga atzinumu, tad tas būs devums likumdošanas procesā. Tik tiešām paldies! Priekšsēdētāji, es nesaņēmu atbildu savu jautājumu par E, regulu un direktīvu, jo tas attiec uz digitālo tirgu. Manders kungs vienmēr uzdod šo jautājumu, un komisija jābūt gatavai uz to atbildēt. Vai jūs lūdzu varētu atkārtot jautājumu? Jā. Es skaidroju tikko, ka tas ietilps digitālajā iekšē tirgu, un digitālajiem tirgum nav nekādu robežu. Mums ir jāievieš maksimāla harmonizēta likumdošana, un tāpēc varbūt ievies to ar regulas, nevis direktīvas palīdzību, mainīt juridisko bāzi. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies par šo jautājumu, runājot par instrumentu izvēli, direktīvu vai regulu ir jāpaturprātā tas, ka mums ir ļoti attīstīta nacionālo likumdošanu sistēma, kas attiec ne tikai uz šo jomu, bet plašākā mērā uz e, godīgu tirdzniecības praksi. Un mēs negribētu ietekmēt šīs sistēmas, kas ir samērā efektīvas un visaptverošas, tāpēc mēs uzskatām, ka darbības, maldinošas tirzniecības prakses jomā, eh, ka tām būtu jāpapildina esošie noteikumi, un tāpēc šobrīd mēs uzskatām, ka direktīva būtu vispiemērotākais veids. Good. I'm not sure you've convinced Mr. Manners. Eh, paldies, neesmu pārliecināts, ka jūs pār, kā jūs pierunājāt un pārliecinājāt Mandelts kungu, bet vismaz jūs pie mums ir skaidra. Kornelis De Jong, vai tu gribi izdarīt kopsavilkumu un arī runāt par termiņiem? Eh, Paldies! Paldies visiem, kuri iesaistījās diskusijās. Es esmu atvērts uzklausīt visus priekšlikumus. Jūs varat man ierosināt arī vēl papildus priekšlikumus. Tiešām varējām dzirdēt daudzas labas idejas un droši vien, ka daudz kas vēl ir apspriežams. Paldies arī komisijai. Par komisijas priekšlikumu es eh, ļoti plaši neizteicos. Principā var piekrist tam, kas ir iestrādāts paziņojumā. Tas ir ļoti konstruktīvs dokuments. Varbūt tikai noslēdzoši vēl komentārs par izmaksām. Es vienmēr cenšos būt taupīgs, ja runa ir par izdevumiem. Un neiestāties par jauniem lieliem projektiem. Bet, ja palūkojamies uz e izmaksu efektivitāti, tad tagad jau katru gadu Nīderlandē iet zudumā 4 miljoni eiro. Es domāju, ka šo e, naudu var viegli atkal atgūt. Citu komiteju atzinumu es biju pārsteigts, ka Daudzi arī uh, strādā šajā virzienā, Lībe un citās komitejās. Mēs labprāt uzklausam priekšlikumus. Sekretariātā ir jau sastādīts kalendārs, 2. maija nedēļa ir paredzēta, jo mums jāatstāja laiks arī tūkojumiem. 30. maijā paredzēts iesniegt ziņojumu. Tas nozīmē, ka, ja citas komitejas grib arī iesniegt savus priekšlikumus, tad laiks, laika grafiks tiešām ir saspringts. Arī e, sadarbībai ir ierobežots laiks, bet mēs visu varam saskaņot. Otrajā plenārs sesijā oktobrī kad komisijas e, sagatavos savus dokumentus, tad e, mums nevajadzētu atlikt šo darbu uz vēl vēlāku laiku, jo citādāk tam zudīs efektivitāte. Mums, mēs labprāt tātad uzklausam visus priekšlikumus, bet nevajadzētu tam izstiept mūsu paredzēto laika grafiku. Paldies. Um, Paldies. Jā, runājot par termiņiem, mums uh, tie tiešām jāievēro, ņemot vairāk rezultātām tiesību akta priekšlikums. Uh, Mums jāsagatavo tā, ka līdz septembrim šķiet mums vajadzētu nopietni piestrādāt pie šī dosjē. Paldies komisijai par tā atvēršanu. Šis ir nopietnas priekšlikums, un komitejas pret to arī attiecīgi izturēsies, cerams. Un tagad divi pēdējie priekšlikumi ar kuriem arī darbus pabeigsim šodien. Mums ir apdrošināšanās starpniecības direktīva. Tas ir atzinums par to. Sadarbībā ar ekonomikas un monetāro lietu komiteju Staileres kundze ir eh, sagatavojusi šo atzinumu. Mm, tad Veners Langens ir eh, ekon komitejas referents, tas ir atbildīgā persona. Un šķiet, ka Daudzu citu ēnu šodien nav. Nu, nākamais eh, dokuments, ko skatīsim, ir ieguldījuma produkta pamatinformācijas dokumenti. Pancērī kungs šodien nav ieradies, Piti Kainenes kundzi bija jādodas prom, bet viņa aizstās. Buzū kunga nav, es nezinu, vai kāds runās par liberāļiem. Ko es ierosinu? Mums vienkārši konsekventi būtu jāizskata. Stādars kundze, karas, karaškungs un tad uh, citi gribētāji, un tad iesim pie pancērī atzinuma. Van Holākungs no komisijas ir šeit. Van Holākungs uh, ir, uh, dem, ir uh, tātad uh, devies pensijā. B labi, bet kurš es, es runāšu viņa vietā. Es esmu atbildīgs par šo tēmu un par apdrošināšanu. Jā, es esmu vietnieks attiecīgā nodaļā, tā kā es runāšu par apdrošināšanu. Bet sāksim mēs ar apdrošināšanas starpniecību. Stāveres kundze. Paldies, priekšsēdētāju kungs, paldies ēnām. Ko mēs esam centušies izdarīt, ir vienoties par virkni kompromisu. Un paldies Karaškungam par šīs sanāksmes apmeklēšanu. Protokolam teikšu, ne visi ne par visiem kompromisiem panākta vienošanās, daļēji tāpēc, ka ne visiem N referentiem bija tik daudz laika kā Karaškungam, bet mums ir laiks līdz 25. aprīlim, kad tiks balsots un cerams, ka spēsim vienoties. Pagaidām mums ir vēl zināmas domstarpības, bet es uh, palīdzēšu jums tagad saprast. Uh, lietas pēc būtības. Aplūkojot grozījumus, pirmais grozījums, piemēram, kur runa ir par informācijas sniegšanu, kas jāuzskata par apdrošināšanas starpniecību. Šķiet, ka tas ļoti svarīgi. Mēs uh, negribējām iekļaut visas so viesas tīmekļa vietnes salīdzināšanai, bet um, esam apmierināti ar kompromisu. Un tas pats skar otro un trešo grozījumu uh, par um, padomu sniegšanu. Tad ceturtais grozījums, tur runa ir par vairāk skaidrības definīcijās. Šķiet, ka vajadzētu panākt saistošus noteikumus gadījumā, ja jūs pērkat produktu un tas ir kāda, kaut kam piesaistīts, tad. Um, Jāpanāk pēc iespējas vairāk skaidrības patērētājiem. Tātad, ja ir šī piesaiste, tad patērētājiem tas jāsaprot, un eh, jāizvēlas pirkt to vai nepirkt. Tātad patērētā izvēle šeit ir tas atslēgas vārds. 16 kompromisi mums pagadām ir. Septītais kompromiss šķiet ir eh, pašizskaidrojams. Bet tad astotais kompromiss pie septītā grozījuma Te situācija var būt nedaudz maldinoša sakarā ar 1F noteikumiem attiecībā uz atalgojumu. Un uh, maksājumiem. Arī šeit mēs vēlamies pasargāt patērētājus, bet informācija šeit ir diezgan jūtīga un būtu nepieciešams vairāk skaidrības pie grozījuma formulējuma. Devītais grozījums. Ja mēs to aplūkosim, tas diezgan pašsaprotams. Un tad ātrējot uz priekšu, jo ne visiem tas iespējams ir interesanti. kompromiss uh, numur 12 par konfliktu atrisināšanu. Tālāk 14, 15, 16, te visu var viegli saprast. Par atalgojumu runājot, 17. pantā mēs risinām šo aspektu. Mēs runājam par um, atalgojumu produktiem, kas saistīti ar dzīvības apdrošināšanu un uh, produktiem, kas uh, nav saistīti ar dzīvības apdrošināšanu pie dzīvības apdrošināšanas situācija ir diezgan atvērta, bet um, pie produktiem, kas nav dzīvības saistīti, ir panākta diezgan laba skaidrība 17. panta ietvaros. Visstrīdīgākais aspekts šajos 16 kompromisos, tātad visstrīdīgākie aspekti ir atrisināti lielākoties. Patērētāji tiek tiks labāk aizsargāti, apdrošināšanas tirgu. Bet man interesē arī tas, ko Karašs kungs teiks. Un īpaši par atalgojuma aspektu, varbūt to viņš varētu izgaismot sīkāk. Labi, tad Otmars Karašs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, referentei. Dārgie kolēģi un kolēģis, vispirms gribu pateikties par lielisko sadarbību gatavību uzklausīt vienam otru un panākties pretī. Tas attiecās gan uz ziņotāju, gan uz citiem līdzstrādniekiem. Paldies visiem! Ņemot vērā e, pārādus un finanšu krīzi, tiešām ir ļoti nepieciešams atjaunot uh, patērētāju uzticēšanos. Tas ir viens no mūsu mērķiem. Un tika pieminēti vairāki priekšlikumi kompromisam, kurus mēs kopīgi esam izstrādājuši un kurus ir nepieciešams finansēt. Gribētu precizēt eh, dažus punktus. Mēs atbalstam eh, komerciālas mājaslapas, eh, tos vajadzētu ietvert direktīvā, bet aptvērumā nevajadzētu izmantot tos laikus, kas saistīti ar uh, patērētāju darbību. Tālāk ir jāprecizē tas, ka op opcionāli piedāvājumi ir atļauti attiecībā uz kādu citu produktu. Tālāk, alternatīvas strīdu risināšanas procedūras starp uzņēmumu un patērētāju būtu jāpieļauj saskaņā ar direktīvu, kas tika pieņemta mārtā. No nu, viens puses ir jāizdara uh, piem, pielīdzināšanu, un otras puses jāpadomā arī par palielināto uh, administrīvo slogu. Tālāk mēs prasām. kompensāciju uh, publiskošanu tikai tad, ja tas tiek pieprasīts. Tālāk runāt par delģētiem tiesību aktiem, tad mēs tos gribam šādās jomās kas saistīti ar kritēriju, mēs negribam to tajās jomās, kas saistīti ar kritēriju noteikšanu, jo e, te runa ir par fundamentāliem aspektiem. Tālāk runājot par provīzijām, gribētu norādīt uz to, ka jūri komiteja ir teikusi, ka Eiropas komisijas priekšlikums uh, pasvītrot to pēc tam, kad notika neatkarīgas konsultācijas. Un tas atbilst arī maniem priekšstatiem. Jurija komitejā balsojums parāda to, ka šis priekšlikums acīm redzot iet pārāk tālu. Ravīzija un citu iesaistīto rada nelīdzsvarotu konkurences e, jomu, un tas sarežģīja arī caurskatāmību un e, godīgas tirniecības nodrošināšanu. Tas varētu pat ierobežot e, konkurenci un paaugstināt izmaksas klientiem. Un tas varētu sarežģīt arī situāciju tajos gadījumos, kad eh, nav, par, kad nav paredzēta konsultatīvā nodeva kopumā. Var teikt, ka Mēs varam piekrist priekšlikumiem, kur tika izstrādāti lielā mērā, bet mēs gribam pievienoties arī jūrī komitejas viedoklim pas saku paldies visiem un domāju, ka mēs varēsim sasniegt vienošanos. Paldies! Good, uh, thank you very much. Labi, paldies. Kāds cits? Atcimarkākīs kungs. Liels paldies ziņotājiem. Paldies arī Jānu referentam Karaskungam, kurš devis lielu ieguldījumu, kurš ļoti labi pazīst šo jomu un arī šie saiknes starp MIFID un šo dokumentu. Gribētu paust dažus īsus komentārus. Vispirms kompromisi par um, apmešanās brīvību un par reģistrēšanās brīvību. To, kas tika teikts, tos varu atbalstīt. Kas attiecās uz strīdus eh, risināšanu kolektīviem jautājumiem, šajā gadījumā esmu skeptiski noskaņots. Gan MIFID, gan eh, vispārīgā strīdu risināšanas direktīva koncentrējas uz eh, patērētāju, un es domāju, ka mums šo tekstu vajadzētu pielāgot. Katrā ziņā var piekrist Karaskungam. Tālāk, kas attiecās uz biznesu consumer transakcijām klients var būt vienlaicīgi gan kāds uzņēmuma klients, gan patērētājs, un tāpēc es atbalstu orientēties pēc MIFID un vispārējās strīdu risināšanas direktīvas un centrā nostādīt patērētāju. Tālāk, kas attiecās uz patērētāju informāciju, tad es uzskatu, ka patērētājs jeb klientam, klients, eh, tad, kad viņš izdara pieprasījumu, par, tad par aprēķiniem, tad, tad um, vajadzētu šim pieprasījumam arī sniegt atbilstošu atbildi. Es domāju, ka pārāk daudz uh, caurskatāmības nemaz nevar būt. Tālāk. Tad uh, jautājumu par to, vai vajadzētu sniegt informāciju. Uh, specifiskiem pro produktiem, tad es domāju, ka to vajadzētu darīt. Un nu, tiešām paldies jums par uzmanību. Paldies, Roitavas kundze. Paldies. Es augstu vērtēju referentu darbu šajā jomā. Viena lieta. Jautājums, kas visu laiku atgriežas kā bumerangs. Vācu valodā runājošie kolēģi teica, Šķietami patērētājs var būt arī klients. Tas skar valstis kā Vācija, kur pat patērētāju likumi iekļauj arī MVU. Un citās valstīs uh, tas atkarīgs nacionālās likumdošanas, iekļaut vai neiekļaut to. Un, um, diemžēl, Čehijā joprojām nav bijis iespējams to īstenot un piemērot. Un ja mēs neharmonizēsim uh, likumdošanu, kas skar patērētājus, mums neizdosies uh, panākt progresu. Es vēlos aicināt kolēģus būt elastīgus, būt elastīgiem un um, domājiet par to kā par sarkano līniju. Tātad uh, harmonizēta likumdošana uh, Eh, struktūram, kas eh, iekrīt patērētā likumdošanā. Un man šķiet, ka MVU te būtu jāietver. Jo gal gala tieši uzņēmumu starpā rodas eh, daudzi šie konflikti, un viņi ir, viņam jānodrošina aizsardzība. Paldies! Es uh, No sevis eh, teikšu par Stāvaras kundzes eh, grozējumiem. Otrajā grozējumā runa ir par eh, rekomendācijām, padomu, personīgu padomu, bet šķiet, ka definīcijās runa ir par rekomendāciju un grozējumā par padomu, tad līdz ar to man interesē, kādu definīciju viņa šeit domā, jo padoma jautājums ir, protams, centrāls, lai palīdzētu patērētājiem. Tātad padoms, ko mēs viņam ieteiksim. Un, protams, šim padomam jābūt objektīvam. Un tad, protams, arī jānoskaidro patērētāja situācija. Un tad man interesē, kura definīcija šeit ir izšķiroša, jūs varētu atbildēt vēlāk iespējams. Tad Stalers kundze gribēja Raina kungu aicināt pakomentēt. To arī darīsim. Nu, tad arī apkoposim. Tātad lūdzu Raina kungs. Paldies. Ļaujiet uzsvert pašā sākumā, ka šī ir eh, pakotnes daļa, kas skar ne tikai eh, prips. Uh, pasākums, bet arī MIFID pasākumus, kas ir pakotnes pamata elementi un tik tiešām nepieciešams nošķirt to, kas tiek lēmts šī priekšlikuma kontekstā un MIFID kontekstā. Motivācija Šim priekšlikumam ir patērēta aizsardzība, tas ir skaidrs. Vēlamies vairāk konverģences dalībvalstu starpā, daži vēlas vairāk aizsardzības patērētājiem, citi vēlas atslogot MVU un citus uzņēmumus. Nebūsiet pārsteigti, ka komisija vēlas vairāk pasargāt patērētājus, jo prezentējot mūsu priekšlikumu, prezentējām arī ļoti sīku ietekmes novērtējumu, kurā ļoti detalizēti tika izskatīta ietekme uz MVU. Un man šķiet, ka komisijas priekšlikumā panākts labs līdzsvars eh, starp uzņēmumu atslogošanu un patērētāju aizsargāšanu, kā tā, to var izlasīt ietekmes novērtējumā, par specifiskām lietām. Pamata aspekts komisijas priekšlikumā ir vispirms aptvēruma paplašināšana salīdzinot ar šī brīža IMD, iekļaujot visus pārdošanas kanālus apdrošināšanas produktiem un arī papildu produktu piedāvātājus, kā eh, ceļojuma aģentūras, eh, automobīļu eh, īrēšanas birojus un, un tā tālāk. Runājot par, um, kompensā, par kompensācijām un uh, komisijas maksām, šis jautājums arī jāatrisina pēc iespējas ātrāk, jo tam ir ļoti liela pievienotā vērtība. Par um, kompensācijām pēc adekvāta pārējas perioda ne dzīvības produktiem vajadzētu paredzēt pilnu caurskatāmību kompensācijām bez nepieciešamības patērētājiem atsevišķi to pieprasīt. Šādi nodrošināsim taisnīgus spēles noteikumus dažādiem pārdošanas kanāliem un iespēju patērētājiem saprast, ko īsti viņš iegādājas. Mm, patērētājiem jāredz, eh, ko viņš pērk, par kādu cenu, kāda peļņa viņam no tā būs un kāds labums. Un tad šis ir eh, komisijas priekšlikuma kodols. Ja kāds mēģinās to mazināt, tad mēs tam noteikti pretosimies ļoti aktīvi. Runājot par neatkarīgiem pārdevējiem un priekšlikumu atcelt komisijas maksas šajā konkrētajā gadījumā, te būtu jādefinē vārds neatkarīgs. Ko nozīmē neatkarīgs? Mūsuprāt, apdrošināšanas produktu pārdevējs starpnieks, kas saņem komisijas maksu, semantiski neiekrīt Eh, šajā neatkarīguma definīcijā, bet šis ir vairāk semantikas jautājums. Runājot par profesionālām, profesionālajām kvalifikācijām, apdrošināšanas produktu starpniekiem, te ir tendence grozījumos paredzēt delģētos aktus uh, un atņemt uh, pilnvaras komisijai. Es uh, to detalizēti nekomentēšu, bet teikšu, ka šis ir vairāk horizontāls jautājums. Katrā gadījumā, kad, kad mums ir grozījums ieviest delģēto aktu, loģiska saka tam ir paredzēt detalizēt citus priekšlikumus kopā ar šo delģēto aktu, jo, ja to ierosina, tad uh, zemteksts ir tāds, ka nepieciešams vairāk detalizēto priekšlikumu nosacījumu. Tātad uh, korekts profesionālās kvalifikācijas pārobežu aktivitātēm apdrošināšanas produktu starpniekiem tam ir piemērs un ja to pārcels pamtekstā, tad mūs interesē detalizētie nosacījumi tam, ko tad uzskatīt par piemērotajām kvalifikācijām. Un tad eh, ir šie saistītie produkti un eh, produktu piesaiste, kur arī vajadzētu nodrošināt eh, taisnīgumu visā tirgu. Un šeit es ierosinātu paralēli paralēlo rīcību MIFID tiesību aktam. Apkopojot, priekšlikuma centrā ir patērētāju aizsardzība. Mēs neuzskatām, ka komisijas priekšlikums noslogos eh, MVU vēl vairāk. Mēs vēlamies vairāk caurskatāmības eh, un eh, atklātības. Uh, visiem eh, pārdošanas kanāliem un arī eh, caurskatāmība attiecībā uz kompensācijām. Tie ir komisijas priekšlikuma centrālai elementi. Paldies, un tagad es došu vārdu Štaivers kundzei, lai viņa izdarītu kopsavilkumu un komentētu sācītu, un tad mēs varēsim runāt par um, noslēgumu soļiem un termiņiem šajā procedūrā. Lūdzu, Šēlers Kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai un uh, referentiem. Domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka vēlamies redzēt uzlabot patērētāju aizsardzību šajā jomā. Un piekrītu komisijas un citu sacītajam par to, ka mēs vēlamies um, pieskaņoties MIFID priekšlikumiem varbūt šeit. Eh, to varētu saistīt ar Harboru kungu sacīto par konsultēšanu, lai konsultācijas netiktu sniegta, ka tā nav piemērota klientam. Un jautājums par personisku konsultāciju. Šeit būtiski saprast visu pareizi, ka konsultēšana ir vienkārši skaidrojums par produktu. Mums vajadzētu būt skaidrībai par šiem jautājumiem. Un mēs vēlamies um, arī panākt un nodrošināt to, ka tad, kad mēs runājam par mūsu eh, saprašanu par patērētāju aizsardzību, kur varētu būt atšķirīga no tās, kāda ir ekonkomiteja, tad mums vajadzētu vislabākajā veidā stiprināt un nevis mazināt patērētāju tiesības. Mums ir kompromisu paketi priekšā un, kā jau es sacīju, mums ir jau ļoti daudz paveiktā, un es gribētu vēl organizēt ēnu eh, referentu sanāksmi pirms, ja iespējams, nākošajā nedēļā Strasbūrā. Domāju, ka eh, tas būtu ļoti labi, jo lielākā daļa būs klāt. Bet, ja tas nebūs iespējams, tad 23. aprīli piedāvātu, kas būtu divas dienas pirms. Uh, skatīšanas komitejā. Es ceru, ka mēs varētu kompromisu panākt līdz šim 23. bet ja Strasbūrā mēs nevaram tikties, tad pēdējā ēna referenta sanāks būtu ļoti noderīga ar visām iesaistītajām personām. Un palīdzu visiem, pateicos visiem, kas palīdzēja strādāt pie šī dosjē. Tas nav viegls darbs. Un arī š, atsauces un sasaists ar citām direktīvām, vēl apgrūtina šo darbu, un es gribētu eh, sacīt kolēģiem, ka apsveicu viņu ieguldījumus, devumus, idejas, un eh, mums vēl ir jāturpina skaidrot, kas jau ir iekļauts pārāk daudz laika. Nav no 16 kompromisi jau ir, par kuriem mēs esam vienojušies, bet mums vajadzētu visu sagatavot līdz 25. aprīlim. Paldies! Paldies! Ļoti pienācīgi būtu kompromisu sagatavot pirms šī datuma. Labāk agrāk nekā vēlāk, un būtu labi, ja Karas kungs, kurš ir prioritārs personāžs šeit, um, arī varētu piedalīties un bez tā jūs nevarēsiet gūt atbalstu no citām politiskām grupām. Labi, un tagad mēs pāriem pie šī rīta pēdējā darba kārtības punkta, kas ir ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti. Koferātī kungs pārstāvēs referentu pancēri Korina izteiksies pietikainenes vietās un redzu, ka goe arī ir pārstāvēta un aicināšu izteikties ēnu referentus tāpat, bet vispirms koferātī kungs prezentēs kompromisa grozījumu paketi. Pēc tam aicināšu Linderkungu Eh, komentēt šo jautājumu, lai mēs varētu veiksmīgi pabeigt no šodienas skatītu. Eh, devo scusare l'assenza di. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Gribu atvainoties kolēģi Panceri vārdā, bet viņš vada delegāciju ar Magribu valstīm, un šī iemesla pēc viņš nevar būt kopā ar mums šodien. Viņš lūdza pirmkārt pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību, kāda ir bijusi līdz šim, un jau kopš pēdējās sanāksmes tikšanās ar ēnu referentiem. Sono di compromesso che erano state in precedenza ir izskanējuši vairāki novērojumi, vairākas reakcijas attiecībā par piedāvātajiem grozījumiem. Antonio ir sagatavojis šos grozījumus no jauna, lai varētu ņemt vērā kolēģi priekšlikumus. Un ļoti īsi rezumēšu un izklāstīšu pēdējos grozījumus. Pirmkārt, ir um, vienkāršots formulējums attiecībā uz papildu izmaksām, uz izmaksām, kuri neparādas uh, galvenajā informācijas dokumentā. Par e, kompromisu tiek paredzēts, ka komisija izmanto standarts, ko ir sagatavojušas uh, uzraudzības autoritātes dalībvalstīs, un vispirms um, E, tiek veikta pārbaude uz patērētāju pirms tie tiek pieņemti. Runājot par risku klasifi e, klasificēšanas sistēmu. Priekšlikums piedāvā grafisku vizualizāciju krāsās līdzīgi, kā tiek izmantots, e, kā tiek izmantots marķējums atsevišķiem sadzīves tehnikas aparātiem un saskaņā ar referentu tas būtu labs risinājums. Salīdzinājumā ar trim, um, ar trīskrāsu kodu. G kompromiss. Tiek ieviests konsekvences princips starp dokumentiem, kas iekļauti pamatinformācijas un būtu dokumentā. O kompromisā, kas attiec uz alternatīvu strīvu at atridināšanu, ir paredzēts detalizētā veidā to risināt un apkopot visus pancērīkunga grozījumus vienā pantā, un atsaukties uz esošo direktīvu ar jaunu punktu, kurā tiek fiksēti noteiktie sliekšņi, lai varētu ierobežot e, ļaunprātīgu šādu instrumentu izmantošanu. Jūs zināt, ka vakardienas sanāksme tika anulēta bet tam nevajadzētu kavēt ēnu referentus nosūtīt savas piezīmes, kuras es gaidu ļoti e, uzmanīgi un kuras es darīšu zināmas pancērīkungam. Katrā ziņā jums ir jāzina, kas saskaņā ar ko, mūsu komitejas sekretariātu ir paredzēts organizēt pēdējo sanāksmi pirms balsojuma 25. aprīlī. Tā tad šī pēdējā sanāksme būs iespēja ēnu referentiem izklāstīt savas piezīmes, un gribu jau iepriekš viņiem pateikties. Paldies! Um, firstly, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms, pietikainienes kodas vārdā es vēlos pateikties eh, referentam pār labu sadarbību. Eh, šis priekšlikums ir nozīmīgs labākai patērētāju aizsardzībai un labākai iekšējo tirgus darbībai Runājot par kompromisiem un grozījumiem, domāju, ka ļoti daudzās jomās mēs varam vienoties, bet atsevišķi elementi vēl ir jāapspriež un jāpaskaidro. Viens no pamat jēdzieniem riska profila prezentēšanā ir izaicinājums, un man nav īstas pārliecības, vai komisija pilnībā skata šo jautājumu. Risk ka vērtējums uz pagātnes sniegumu varētu būt mm, ne vislabākais risinājums. Tāpat arī mēs redzam, ka pagātnes eh, sniegums nevienmēr ir noderīgs tam, lai liecinātu, kā fonds darbosies nākotnē. Tāpat arī ir jāņem vērā risks, kas ir saistīts ar katru konkrētu produktu un arī to vajadzētu atspoguļot. Tāpat arī varētu iekļaut eh, atsevišķu scenārijus, ko piedāvā referenti, tomēr eh, risku prezentācijai ir jābūt skaidrai un ikvienam patērētai saprotamai. Tomēr vienkāršots krāsu kods varētu būt maldinošs un tas nebūtu īstais veids risku prezentācijai. Šajā sakarā es gribētu arī runāt par vairākiem riskiem, piemēram, pārāka ko, komplicētos skaidrojumos varētu uzust būtība, varētu būt iesaistītas pārāk daudz izmaksu, lai neizrādītos situācija, ka klients neko nenopelna. Tāpēc ir jānorāda iespējamā peļņa. Šāda informācija lielākajā daļā gadījumā nav pilnībā pieejama. Un varētu iekļaut šo informāciju atsevišķā paziņojumā vai pielikumā. Tāpat arī ir jādomā par investīciju uh, produktiem un jābūt skaidram the... par eh, produktiem, kas iekļauta šajos fondos, izvairoties no uh, klientam maldinošas informācijas. Tāpat arī jādomā pār būtiskiem dokumentiem un ņemot vērā ļoti daudz investoru, mazo investoru daudzumu, ir jānodrošina viņiem stabilitāte un praksē. Ir jāapzinās, kāda ir situācija ar dažādiem riska profiliem. Un jāpiešķir papildus informācijas šķērs atsaucas eh, jomā. Handelkungs, vai jūs vēlaties komentēt? Paldies, priekšsēdētāji kungs, koferatē kungs. Uh, noteikti nodos Panceri kungam manu pateicību un par labajiem, kom, paldies par labajiem kompromisiem. Esam gatavi turpmākām sarunām, bet dažas, uh, liet, par dažām lietām jau varējām vienoties. Tomēr pastāv vēl daži punkti, kur mums vēl ir jācenšās sasniegt saprātīgus risinājumus. Vienošanos mēs vēl nevarējām sasniegt jautājumus par to, cik tālajoši ir šī direktīva. Mums šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka šajai direktīvai vajadzētu aptvert pēc iespējas vairāk finansu produktus. Tāpēc, lai patiešām būtu iespējams labs salīdzinājums. Ļoti svarīgs jautājums mums ir arī jautājums par atbildību, par skaidru atspogļojumu un par to, kurš ir atbildīgs, ja notiek kādi kaitējumi un, jā, netika izpildīts direktīvas prasības. Mēs uzskatām, ka emitentiem jāpierāda, ka viņi ir šos dokumentus sastādījuši pēc uh, visiem noteikumiem. Mēs esam pret argumentiem, ka tas saistīts ar pārlieku lielu ieguldīto darbu un izmaksām. Uh, Mēs uzskatām, ka, lai sasniegtu efektivitāti šajā jomā, tiešām katram emitentam ir jāprasa, lai viņš koncentrēs uz savu produktu un lai pēc iespējas skaidrāk un caurskatāmāk viņš to atspoguļot. Un pēdējā lieta ir jautājums par risku skaidru atspoguļojumu. Vislabāk to vajadzētu darīt ar risku indikātoru. Mēs uzskatām, ka tā būtu lieliski iespēja, jo tas neizslēdz to, ka uh, Patērētājiem tiek, sniegt pap, tiek sniegts papildus norādes un par to, kur viņš jau var sasniegt papildus informāciju par piedāvāto produktu. Uzskatām, ka visus riskus vajadzētu parādīt tā, ka patērētājs vienkāršā veidā var salīdzināt visus projektus produktus un pieņemt lēmumu. Manuprāt, šeit emitenti ir atbildīgi to darīt. Pie, patērētājs mūsdienās var pieprasīt tik daudz informāciju, līdz viņam ir skaidrs, kas tie par produktiem, kurus viņam piedāvā, un tad tikai patērētājs pieņem savu lēmumu. Paldies! I'm sympathetic with your perspective. On the other hand, I note that. Uh... Es saprotu jūsu pieju, tāpat arī jūsu kompromiss sastie pantā jūs runājat par um, kodolīgu veidu, kas um, nepārsniegtu trīs teksta lapuses ar uh, šo skaidrojumu. Es domāju, ka. Um, Neviens no maniem brīfinga uh, tekstiem nepārsniedz šīs trīs lapas, un cilvēkiem vajadzīgs ļoti daudz, uh, daudz laika, lai izlasītu jūsu piezīmes katrā ziņā. Mums ir jāapzinās, ka darbs, kas veikts šajā komitejā, attiecībā uz visai blīvo patērēta informāciju, kas ļoti bieži vispār nav nekāda informācija. Un tāpēc jautājumi par informācijas sniegšanu un izcelšanu ir ļoti būtiski šajā jomā, un varbūt komisija arī būtu kāds vārds sakāms pirms mēs beidzam diskusijas par šo punktu. Vai vēl kāds grib izteikties pirms es dodu vārdu komisijai? Lai tā nāk klajā ar savu kopsavilkumu. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentiem, eh, referentiem. Mēs Esam pateicīgi par atbalstu, ko sniedz komiteja šim priekšlikumam. Domāju, ka piedāvātie grozījumi ir iecerēti pareizā virzienā, bet par lielāko komentāru jautājumu un par šī jautājuma nozīmi. Kad mēs definējam ietekmi šai paketes produktiem, tad ir jāņem vērā, ka tie ir ļoti grūti izprotam patērētājiem. Mēs saprotam, ka var pastāvēt diskusija par izplešanos un arī saprātīgi tas būtu veicams, taču, ja mēs pārāk daudz to darām, tad var izveidoties situācija, ka ļoti tik atšķirīgi produkti ir iekļauti šajā kitā, eh, kas vairs tas nevar izmantot. Tāpēc, uh, mēs esam gatavi diskusijām ar parlamentu un padomi, vai ir iespējams to saprātīgi paplašināt, taču nemazinot tā mērķi. Tālāk vēl viena būtiska doma ir, ka apkakstam ir jābūt īsam. Un tā kā pastāv zinām pieredze, kā to darīt, tomēr gribu sacīt, ka pirms mēs definējam konkrēto saturu, ir jāveic visai ekstensīvu patērētāju testēšanu. Tāpat jautājums par kita gārumu. Komisija gribētu, lai tas tiktu definēts otrā līmeņa aktos. Un šīs detaļas ir grūti iestrādājums direktīvā. Tas attiec arī uz vēl citām detaļām, kas ir iekļautas grozījumos, lai gan mēs mm, ne, varētu it kā tām piekrist, tomēr tās būtu iestrādājums otrā līmeņa tiesība aktos. Tāpat arī vajadzētu izvairīties no visa, kas apgrūtinātu un apdraudētu darbu un no pārliecīgi uh, detalizētiem izklāstiem, atstājot tos otrā līmeņa dokumentiem un neiekļaujot tos pirmajā. Tāpat arī mēs um, daudz domājam par uh, starpnieka un produktu sniedzēja lomu produkts sniedzējs būtu tāds, kas izstrādā fondu un kitu un dodas pie starpnieka, un e, kāda tad atbildīga ir vienam un otram? Mūsuprāt, vairāk deputāti arī atsaucas uz to, ka ir svarīgi, lai patērētājs varētu jautājumus saprast pietiekam vienkāršo cilvēku lai nenāktu patērētājiem saskarties ar situāciju, ka viņš viņam atbild, nē, tā nav mana atbildība, par to ir atbildīgs tas otrais. Un ir ļoti svarīgi, un arī mēs skatīsim šo jautājumu, lai patērētājs varētu vērsties vai pie starpnieku vai pie ražotāju, bet viņam nebūtu jāskraid no viena pie otra. Tāpat brīdinājuma signālu, jeb, eh, jeb mm, krāšu kodu izmantošana. Protams, skits ir mazliet, ka ar savu, savām grūtībām, jo mēs gribam apvienot šeit dažādu eh, produktu prasības un kāda veida eh, brīdināšanas sistēmas ir noderīgas, taču ir jābūt ļoti rūpīgiem, lai pārāk nevienkāršotu to, kas jau ir savā veidā sarežģīts. Tāpēc mēs gribētu, lai šīs detaļas tiktu izstrādātas un ņemot uh, vērā patērētāju testēšanas rezultātu. Un mēs gribētu šeit paredzēt eh, pietiekami daudz brīvības, lai tas notiktu līdz ar mūsu lēmējiestādēm. Domāju, ka tie bija eh, pamatkomentāri no mūsu puses. Paldies! reply. Un paldies par um, šo visaptvarošo ieskatu. Ļoti labi, ka jūs pastāstījāt par uh, testēšanas metodēm, lai uh, visefektīvāk informētu patērētājus, ko mēs arī gribam izdarīt. Konfrātī kungs, vai jūs pakomentēsiet, un arī par termiņiem jums jāizsakas noteikti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pavisam īsas pārdomas. Laika grafiks ir tāds, kā tas tika atspoguļots. Mums tātad ir vienas sanāksme ar ēnu referentiem. Pirms tad 25. datumā notiks balsošana. Un ir pats par sevi saprotams, ka visus jūsu komentārus es nodošu tālāk pancieri kungam. Un centīšos to darīt pēc iespējas precīzāk. Runājot par aptvērumiem, tas aptvērums ir ļoti centrāls aspekts un turklāt arī jutīgs jautājums. Pārāk liels paplašinājums varētu apgrūtināt pārvaldību, bet, jā, aptvērums tiks paplašināts saprātīgā veidā, tad patērētājiem būtu iespēja salīdzināt vairāk produktus. tad viņš varētu arī konstatēt šo produktu atšķirības un e, pieņemt lēmumu, apzināt lēmumu savam pirkumam. Tāpēc uzskat, ka ir svarīgi paplašināt aptvērumu arī. Daudz mani kolēģi pēdējā laikā šādu priekšlikumu ir atbalstējuši. Paldies par jūsu komentāriem, nodošu visu informāciju tālāk referentam. Paldies! Um, Paldies! Paldies, eh, konferātī kungs, eh, ka jūs atvieglojat mums darbu pie šī dosie. Mēs eh, nevarētu to paveikt bez jums. Paldies. 25. aprīlī pēdējā diena grozījuma iesniegšanai, tad ekonomikas montralieta komitejā maijā tiks balsots, tā kā daudz laika mums nav, bet mēs to efektīvi izmantosim. Paldies visiem. Tas būtu viss eh, šīs dienas rītam. Paldies eh, komisijai par jūsu ekspertīzi un ieguldījumu. Nākamā komitejas sanāksmē paredzēta 24. un 25. aprīlī. Paredzētas četras sesijas. Sāksim 9. beigsim 18.30. Būšu priecīgs jūs eh, redzēt. Paldies um, visiem par labu sadarbību. Šī sēde tiek slēgta.